ziņojumu, parlamentu nostāju attiecībās padomas grozīto 2012. gada budžeta projektu visām sadaļām un Raimera Bēgas ziņojumu elastības instrumenta izmantošanu. Sāksim debatas, un pirmais runātājs būs Frančeska Balzānī. Viņa ir viena referenta vienam no šiem ziņima, ziņojumiem, un lūdzu, Balzānī kundze, jums vārds. Eh, grazie, prezidente. E viviamo in un momento. Labrīt, priekšsādātāji kungs. Dzīvojam krīzes laikos, un tā nav tikai ekonomikas krīze. Es domāju, ka tā ir uzticības krīze, uzticēšanās krīze, un tā skar pilnīgi visus pilsoņus. It īpaši tas attiecas uz jauniešiem. Jauniešiem, kas ir zaudējuši ticību kopējai nākotnē. Eiropas Savienībai Tāpēc ir izaicinājums priekšā. Tā pati sev ir izvēr, izvērsusi uzdevumu, mērķi 2020. gada stratēģiju. Tā ir stratēģija, kam vajadzētu spēt atjaunot uzticēšanos kopējai nākotnē, labākai nākotnē, labklājīgākai nākotnē. Un tieši tāpēc Eiropas parlaments savā darbā pievēršas tieši šīs stratēģijas īstenošanai. Un to dara arī pieņemot uh, budžetu, kura un strateģijas ietvaros paredzētu labāku nodarbinātību, kvalitatīvākas darba vietas, vairāk darba vietu, vairāk finansējumu pētniecībai un izpētēji. Un tieši tāpēc ir vajadzīgs arī vairāk resursu trijām pamatprogrammām, kas galu galā ir šīs 2020. gada strateģijas virzītājs spēks. Mūža izglītība, septītā pamatprogramma di dare seguito alle proprie intenzioni. Un vēl trešā programma. Lai varētu visus šos mēķus sasniegt, mums ir jāizvirz iniciatīvas, kas pievēršas tieši šiem konkrētajiem mērķiem. Vēlamies veidot tādu stratēģiju, kas vērstos pret krīzi, tā būtu pret krīzi stratēģija, bet nedrīkstam tomēr pievērsties tikai un vienīgi krīzes apkrošanai. Tas būtu nepareizo signālu došana pilsoņiem. Mums ir vajadzīga konsekventa rīcība, nopietna pieeja, jo šobrīd uz mums skatās pilnīgi visi, un tie, tas nav, te nerunāja tikai par Eiropas pilsoņiem, es runāju arī par tirgiem pasaulē. Mums ir jāpieņem saulēcīgi lēmumi tā, lai mēs varētu darbu turpināt. Ir ārkārtīgi svarīgi pieminēt pozitīvos aspektus. Mums ir vajadzīgs tāds budžets, kas atbalsta 2020. gada stratēģiju. Ir vajadzīga arī institucionāla konsekvence, un tieši tāpēc Vēlamies, lai komisijas aplēses tiktu uztverts ļoti nopietni. Mūsu komiteja ir strādājusi pie šiem dokumentiem krīzes laikā, un tieši tāpēc parlaments uzskata, ka būtu iespējams konkrētos budžeta skaitļus arī īstenot. Ir, protams, arī citi jautājumi. Vidusjūras eh, reģionā situācija konstanti mainās, mainās struktūras, mainās valstis, Eiropai ir jābūt klāt pie šī pārmaiņu šūpuļa, un tai jāatbalsta šīs demokrātiskās pārmaiņas, jāspēj rēģēt uz krīzes situāciju. Jāspēj uzņemties līderību starptautiskā līmenī. Un tāpēc vēlamies izmantot elastības instrumenti. Tā kā nevēlamies eh, tik vien pildīt esošos uh, uzdevumus, atjaunot uzticēšanos un uzticību, atkal ļaut iedzīvotājiem cerēt, bet mums ir jāspēj darīt daudz vairāk. Šogad vēlamies to visu darīt pārskatāmā veidā. Nevēlamies te kaut kā taktiski e, rīkoties vai kādas slepenas sarunas īstenot. Nē, vēlamies atklāt, runāt par 2012. gada budžetu, nonākt pie kopējas nostājas, darīt to savlaicīgi, strauji, efektīvi tā, lai varam dot tādu Eiropas tēlu, kas ļautu mums pašiem sev skatīties acīs un nesargt. Paldies, Palcānī kundzei, saka priekšādātājs. Nākamais runātājs ir Jose Manels Fernandes. Vēl nākamais referents. Paldies, priekšādātāji. Turpin Fernandes kungs. Šobrīd dzīvojam krīzes apstākļos, finanšu, ekonomiskās un uzticības krīzes apstākļos, un tāpēc visām iestādēm ir jārīkojas. Mums jāpārliecinās, ka iestādēm savukārt ir nepieciešamie resursi, kas vajadzīgi, lai pildītu to uzdevumus, tos uzdevumus, ko no mums prasa mūsu pilsoņi. Dzīvojam krīzes apstākļos, bet tāpat laikā tā ir arī iespēja eiroskeptiķiem un ekstrēmistiem, kā arī ekstrēmā labējiem spēkiem mēģināt vēl vairāk uzku, uzjundīt bailes iedzīvotājos un aicināt uz populismu. Šobrīd viņi izmanto šo iespēju un mēģina apšaubīt visas Eiropas iestādes, bet šie cilvēki nevar apstrīdēt faktu, ka pilnīgi noteikti tiek izdarīti milzīgi centieni no visu iestāžu puses. Arī iestādes samazina savus e, budžetā paredzētos līdzekļus. E, samazina administratīvos, operatīvos izdevumus visās iestādēs. Un tas ir 5,5%. Kopumā tas ir 5,5% no Eiropas Savienības budžeta, bet mēs cenšamies arī šo procentu samazināt. Mēs esam jau pārsnieguši visas eh, cerības, ko, uz ko mums lika padoma šajā ziņā. Esam atlikuši 500 miljonus piektai kategorijai kas paredzēta, kas paredzēta Eiropas iestādēm. Un tas neskatoties uz faktu, ka mums taču bija jāuzņemas jauni uzdevumi, ņemot vairāk būs jauna dalība valsts, Horvātija grasās iestāties Eiropas Savienībā un turklāt ir paplašinājušies iestāžu uzdevumu arī ārējās rīcības, ārējās darbības dienas ietvaros. 2012. gada operatīvie izdevumi visām iestādēm ir palielinājušies tikai par 1%, un tas ir pat mazākā inflācija, un pavisam eh, reālos skaļos tas nozīmē budžeta samazinājumu. Mēs nevaram vienkārši pāršķirt lapu un sākt pilnīgi visu no jauna. Nē, mums ir jāņem vērā to, ka iestādes ir veikušas milzīgus centienus samazināt savus līdzekļus. Un tie nav tikai vārdi tie ir arī darbi. Ir skaidrs, ka ir atsevišķas jomas, kur nedrīk, kur nevar samazināt izdevums vēl vairāk, ir taču jāmaksā par elektrību, par drošības e, sistēmu un tā tālāk. Tie, tad, kas attiec uz Eiropas parlamenta budžetu, augstu vērtēja centienus, ko izdarījuši Eiropas politiskās partijas un parlaments kopumā, īstenojot budžeta samazinājumus un cenšoties arī struktūrāli uzlabot sistēmu pie tā strādājas prezidijas, vairāk kā 74 miljonu eiro ir samazinājums budžetā tieši prezidija darbā, kur tie ir izdevumi, kas saistīti ar visām uh, samierināšanās sanāksmēm. Un tas nozīmē, ka 2012. gada budžets ir zemākais kopš 1999. gada, un tepat runāju, uh, tepat mums jāatcerās, ka taču būs Horvātijas iestāšanās pa, saskaņā ar padomas priekšlikumiem un ņemot vērā Horvātijas iestāšanos, 2012. gada budžets tiks palielināts par 1,9%, kas ir daudz zemāks skaitas nekā, paredze, nekā inflācija. Aprīlī šajā plenāra sēdē mēs jau runājām par 2012. gadu un tā budžetu, un doma bija palielināt budžetu par 2,3%. Tā šīs skaidrs ietvert arī jaunu valstu iestāšanās izdevumus. Un pamatojoties uz veiktajām aplēsmēm, aplēsēm mēs diskusijas prezidijā atsākām un nācām klējā ar papildus samazinājumiem vairāk kā 1 miljonu eiro apmēros. Administratīvo izdevumu jomā esam veikuši divus papildu ņem ja vērā divu papildus jautājumu - Horvātijas iestāšanās un Lisabonas līgums, kā arī un tā tad jaunie deputāti, kas nāks strādāt šeit. Jāceras, ka mums ir jāturpina veidot šis Eiropas projekts, jāceļ tas tālāk un jāspēj attaisnot uz mums liktās iedzīvotāju cerības. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk došu vārdu nākamajam referentam Raimaram Bēgam. Lūdzu. Äh, Priekšsēdētāja kungs, äh, dārgie kolēģi, dārgās kolēģis. Uh, mums ir jāmobilizē elastības līgums, un šeit mēs uh, atsaucamies uz 27. Uh, iestāžu nolīgumu pantu par budžetu. Mums ir jāveicina 2020. gada stratēģija jauna darba vietu radīšanai un ekonomikas izaugsmē, kā arī kaimiņa attiecību politikas instrumentam. Gribēju pateikt, ka šis ziņojums, ko pieņēmām budžeta komitejā, nav um, piedāvāts balsojumam plenārsēdē, jo mēs ņemam vērā līguma noteikumus, ņemot vērā mūsu vienošanās ilistības instrumentu varam iedarbināt tikai kopīgi ar citām budžeta iestādēm. Bet ņemot vērā 2020. gada stratēģijas uh, Eh, eh, noteikumus un eh, prasības mēs esam paredzē, paredzējuši 37 miljonu, 30,7 miljonus mobilizēt un vēl šo summu papildināt ar 208,6 miljoniem. Padomājot arī par kaimiņu attiecību politiku, es vēlējos arī pieminēt, ka Eiropas parlaments cīnoties par tādu loģisku un atbilstīgu budžetu, nav pelnījis, ka padome to um, dažreiz uh, apvaino sabiedrībā. Un iepazīstoties ar mūsu pozīcijām, es vēlējos pateikt, ka budžeta komiteja ir ar mums vienisprātis. Runājot par saistību apropriācijām, mūsu piedāvājumi ir nedaudz augstāki. Mēs piedāvājam par 3,7 miljoniem lielāku pozīciju, bet jāņem vērā, ka padomi joprojām budžetu uzskata par kaut ko naidīgu. Un viņi domā, ko mēs iemaksājam un ko mēs saņemam. Un viņi vienkārši visu atstāja novārtā. Uh, viņi nepiekopīja tādu labu budžeta politiku. Mums ir jāsaprot, ka tās saistības, ko esam uzņēmušies, vienā brīdī ir jāpārvērš maksājumos. Un jo ilgāk viņi vilcinās, jo uh, lielākas problēmas rodas, uh, krājas šo neizpildīto maksājumu kaudze. Protams, mums arī ir um, sabiedrībā jāpasaka, ka no 2000. līdz 2010. gadam dalību valstu budžeti ir pieauguši par 62% un Eiropas Savienības budžets par 37%. Un mēs visu laiku esam finansējuši arī jaunu dalību valstu iestāšanos. Uh, Dāmas un kungi, 2011. gadā 27, no 27 dalību valstīm 23 izdeva vairāk līdzekļu. Un mēs prognozējam, ka nākamajā gadā 24 valstīm būs uh, lielāki budžeti. Es domāju, ka mūsu piedāvājums ir ļoti nopietns. Mēs padomē piedāvājam uh, loģisku un labi izsvērtu 2012. gada budžetu. Vēlējos arī uzsvērt uh, referenta nopelnus. Mēs runājam par parlamenta budžetu, kas īstenībā ir pieaudzis tikai par 0,8% un um, kopumā par 1,9% uh, ņemot vērā arī Lisabonas līguma jaunās prasības un jaunos deputātus. Un īstenībā tas ir viens no zemākajiem pieaugumiem visu gadu laikā. Es domāju, ka tāda uh, maskēšanās vai uh, lietu uzsprišināšana neko nedos. Tādēļ mums ir jārunā uh, bezskaislīgi par skaitļiem, mums ir jāsamazina birokrātijas izmaksas visās institūcijās, nekādā veidā neietekmējot to efektivitāti un rīcības spēju. Uh, Tādēļ arī Eiropas parlaments um, piedāvās savu ieguldījumu šajā jomā. Paldies! Cienkuje, kolēdze, za vestompi. Lielas paldies, kolēģi! Lielas paldies jums, Beigas kungs, par šo uzrunu. Un tālāk uzklausīsim ministru Jāčeku Dominiku. Viņš pārstāv padomu. Priekšādātāji, godātie Eiropas parlamenta deputāti, ar lielu interesi klausījos referentu uzrunās. atzinīgi vērtēju to, ka jūs paudāt vēlmi pieņemt realistisku 2012. gada budžetu un darīt to saulēcīgi. Mēs visi ļoti labi zinām, cik ļoti lielā mērā visas dalība valsts cenšas ierobežot savus budžetus, tāpat arī zinām, kādi pastāv ierobežojumi tieši šajā saistībā. Nekādā gadījumā nevēlamies nosūtīt negatīvu vēstu sabiedrībai laikā, kad dalība valsts konsolidē savus budžetus. Es gribu turklāt jums atgādināt, ka dalība valstis ir uh, spējušas panākt vienošanos ar ļoti nelielu vairākumu par budžetu projektu 2012. gadam. 2,9% palielinājums saistībās salīdzinājumā ar 2011. gadu un 2,02% palielinājums maksājuma apropriācijās ir šīs vienošanās rezultāts. Padome līdz ar to ir centusies neiet pāri noteiktajiem griestiem daudzgadu finanšu plānā un periodā. Padome vēlas būt gatava situācijai, kur tiek nodrošināta zināmas rezervas arī negaidāmām, neparedzamām situācijām, un tāpēc ir ārkārtīgi satraucoši, ka parlamenta budžeta skaitļi reizēm pārsniedz šos griestus. Padomi ir nobežījusies arī par balsojumiem, kas varētu palielināt maksājuma apropriācijas, jo tie daļā, daļai piln, pārsniedz pat komisijas aplēses un piedāvātos provizoriskos skaitļus. Protams, ka Eiropas parlaments vēlas pildīt e, darbu savu mēķu sasniegšanā, bet maksājumu līmenim jābūt pietiekamam, nevis pārspīlētam. Mums visiem jāsaprot, ka pārspīlēta finansējuma maksājuma aparāciju līmeņi e, novestu pie papildus deficīta, pārliecīga deficīta dalību valstīs un tāpēc valstīm būs vajadzīgs aizņemties līdzekļus. Ņemot vērā, kāda ir situācija kapitāla tirgos, tā būtu pilnīgi neapdomīga rīcība, pārgalvīga rīcība. Un ir ārkārtīgi svarīgi izmantot res, tos resursus, kādi mums ir jau no iepriekšējiem laikiem, un ar vēsu prātu domāt par 2012. gada budžetu. Padomi ir nobežījušies par to, nobežījusies par to, ka parlaments vēlas palielināt līdzekļus, kas iet pāri šiem daudzgadu finanšu plānu griestiem 1A un 4. kategorijā un tur kopumā ir palielinājums par 240 miljoniem eiro. kad runājam par ITER projektu, padome vēlētos, lai tiktu panākta strauja vienošanās par papildus finansējumu šim projektam. Padome ar nožēlu tomēr konstatē, ka, tika, e, ka Eiropas parlamentā tika noraidīts uh, ierosinājums pārgrupēt finansējumu tieši tādā veidā, lai atbalstītu ITER projektu. Padoma turklāt ir nobežīsies arī par to, kas notiek 1B sadaļā. Šajā sadaļā parlaments vēlas nodrošināt palielinājumu par 8%. Padomu turklāt, protams, arī jāatzīst, ka parl parlaments cenšas ierobežot šo palielinājumu ceturtajā sadaļā. Tomēr uztraucas par to, ka parlaments noteicis ierobežojumus e, KADP, jeb kopējās ārpolitikas un drošības politikas finansējumam, un tas taču ir Eiropas Savienības kopējais instruments. Ja runājam par piekto sadaļu vai piekto kategoriju budžetā, uh, padome vēlētos, lai strikti tiktu kontrolēti administratīvie izdevumi un tiektu arvien vairāk intensificēta iestāžu sadarbība un veicināta administratīvā efektivitāte. Šie pasākumi ir jāveic, lai ierobežotie līdzekļi tiktu tērēti atbilstīgi un, e, kopē, un ņemot vērā kopējo fiskālo konsolidāciju dalību valstīs. Manuprāt, nav nekāda domstarpības starp parlamentu un padomi attiecībā uz Eiropas Savienības prioritātēm. Protams, ka tās ir jāatbalsta ar 2012. gada budžetu, un tomēr, tomēr Domstarpības mums rodas par finansējumu apjomiem, kas nepieciešams šo mērķu sasniegšanai, tīpaši maksājuma apropriācija jomā. Šeit finansējums jānosaka tā, lai dalību valstu budžets, budžeti nesaņemtu pārāk lielu slogu, tāpēc jāierobežo cita veida izdevumi, kas, jo viņiem taču ir cita veida izdevumi, kas jāfinansē no sava budžeta. Secinājumā gribu tikai atkārtot, ka padomu pauž cerību, ka nākamie soļi budžeta procedūrā dos iespēju gūt tālākus rezultātus un progresu konstruktīvā vidē tā, lai visas puses beigu beigās ar rezultātu ir apmierināts. Paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk došu vārdu komisāram Levandovska kungam komisijas vārdā lūdzu. Priekšsādātāja kungs, ministrs kungs, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Septembra plenārsēdē mēs apspriedām padomis nostāju. Tagad mēs eh, skatāmies parlamentu nostāju pirms, eh, pēc tam, kad vairāks, eh, pēc vairākām stundām tas tiks eh, finalizēts, izstrādāts galīgais variants. Padomē ir, vai, ir atšķirīga nostāja dažās svarīgās lietās. Un padome pastāvēs uz savu nostāju, kaut arī šis brīdis ir ļoti smags, kā jau sacīja Buzekungs un Mhm. viņi ir no, no vienas un tās pašas valsts. Runājot par vispārēju parlamentu nostāju, kuru tagad uh, atbalsta Balzānī, Fernandes un Bēmis kungs, mēs atbalstām nostāju vispārējās nostājās, vispārējās vadlīnijās atbalstīt budžetu. Te ir runa par maržām, bet te ir arī pieminēts eh, elastības instruments eh, viens A izdevuma apašu kategorijā un ceturtā izdevuma kategorijā lielāka apjaukamā nekā to pieprasīja komisija. Taču prioritātes ir tās pašas. Mēs atbalstām tās prioritātes, kuras uh, ierosina arī parlaments. Un tās labāk atbilst stratēģijai Eiropa 2020, sniedzot ieguldījumu darba vietu izveidē un izaugsmē. Eh, taču jāņem vērā šodienas Eiropas ierobežotais eh, budžeta ietvars. Runājot par ārējām attiecībām, mēs iestājāmies par uh, elastības instrumentu, taču tas ir paredzēts tieši, lai stiprinātu Eiropas kaimiņu attiecību politiku. Visām iestādēm ir jāinvestē mūsu kaimiņu attiecību politikas instrumentā. Runājot par apjomu, par šiem skaitļiem. 400 miljonu eiro stiprinājums ir vienošanās par to starp iestādēm. Taču mēs to nevaram izmantot vienkārši atkārtot, izmantojot. Mums tomēr ir ierobežojumi attiecībā uz ceturto izdevumu kategoriju. Tagad runājot par ITER. Komisija ir misija nāk klajā ar vēl vienu kompromisu grozījumu, Daudz kompromisu grozījumu jau, tī, jau tika iesniegt, taču no šī jaunā grozījuma būs jēga tikai tad, ja mēs strādāsim paralēli pie citām lietām. Nav paredzēts 2012. gada padar, budžeta padarīts vēl sarežģītāk. Tagad runājot par maksājumu apropri, apropriācijām, tas vienmēr ir jūtīgs jautājums budžeta projekts pamatojas uz uh, informāciju, ko sniegt 27 dalībvalstis un e, maksājumu apjoms bija apmēram 9 miljārdi eiro mazāk nekā 2012. gadā. Tas jau bija kaut kāds ierobežojums. Taču tagad maksājumi tiek pārvēt, pārvietoti un finanšu perspektīvas beigās tas nav nekas savāds. Šogad mums nav pārpalikumu, bet drīzāk iztrūkumu maksājumu jomā 2011. gadā jau tika iesniegts šis grozījuma budžets. Tāda ir situācija ar maksājumu apropriācijām, tāpēc mēs nevaram apstiprināt padomas nostāju ierobežot šos maksājumus, pielāgojoties inflācijai. Mums jau šogad, 2011. gadā, pietrūks līdzekļu. Runājot par administratīvo budžetu, es domāju, ir augstu jāvērtē lielākās iestādes, tātad komisijas ieguldījums eh, iesaldēt un nepieprasīt vairāk kategoriju. Cerams, ka samierināšās eh, procedūras ietvaros mēs panāksim vienošanos. Vēl viens komentārs mm, par schēmu īpaši nabadzīgiem cilvēkiem. Mūsu vēlme bija sniegt pilnīgu atbalstu, taču, diemžēl, pagājušās nedēļas lauksaimniecības padome nepārvarēja uh, šķēršļus uh, saistībā ar juridisko pamatu uh, piesniegt, iesniedzot finansējumu. Uh, nabadzīgiem cilvēkiem. Tātad tagad ir runa par 340 miljoniem eiro, nevis 500 miljoniem eiro. Vēl ir īstais laiks uh, rīkoties, lai tomēr atbrīvotu piešķirt šo kopīgo summu. Uh, mūsu uzdevums samierināšanās procedūras ietvaros ir nākt klajā ar visaktualizētāko informāciju, visaktualizētām prognozēm budžetam. Uh, Un es ceru, ka mēs varēsim izstrādāt um, kompromisu 2012. gada budžetām. Lielas paldies, komisāra kungs, turpina priekšsēdētājs. Ārlietu komitejas vārdā Marija Munis de Urkīza lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. padomjas eh, pārstāvi komisāru kungs, runājot par ceturto izdevumu kategoriju, mums ir jāapzinās, ka tas vēsturiski vienmēr ir bijis pārāk maz finansēts, pārāk maz finansēta kategorija. Un eh, ārējās, ārējo, ārējās darbības dienas eh, prasības ar vienu pieaug, un Eiropas Savienībai taču jāuztur savu globālā spēlētāja loma Un tam jāpiešķir attiecīgi resursi, pat labam resursi nav pietiekami. Šis, šī izdevuma kategorija, ceturtā izdevuma kategorija nav pietiekoši labi finansēta, taču Eiropas Savienības mērķi vēl ar vienu ir svarīgi un arī ir jaunas, jauni mērķi, kā piemēram Arābu pavasara finansēšana. Un šim Ehm, šeit ir ļoti liela atbildība, lai mēs panāktu minimālos mērķus, ko paši sev esam izvirzījuši. Tāpēc būtu svarīgi atgriezties vismaz pie tiem eh, budžeta apjomiem, eh, kas tika paredzēti komisijas priekšlikumā, kaut arī šis ir pašreizējais, eh, kaut arī krīzes apstākļus, Gorens kungs, lūdzu, priekšstādātāji kungs attīstības komiteja atzinumā par budžeta priekšlikumu nāk klajā ar savām prioritēm. Vispirms ceturtā izdevuma kategorija pastāvīgi ir par maz finansētu, un mēs neļaujam līdz ar to finansēt tūkstošgads attīstības mērķus. Uh, Un nav jēgas uh, atņemt naudu vienai kategorijai, lai to piešķirtu citai. Tas nav īstais risinājums. Tas pats attiec arī uz uh, klimata pārmaiņu novēršanas politiku. Turklāt mums būtu jābūt selektīvākiem virzot mūsu uh, budžetu. Mums būtu jārisina nabadzības problēma jaunatīstības valstīs. Un arī jānovērš nabadzība mūsu pašu teritorijā. Tālāk eh, jādomā par eh, jauniem eh, finansējuma avotiem, piemēram, par šo te transakciju nodokli. Tikai tā Eiropa varēs attīstīties. Paldies! Paldies, Peter Štašnī no Starptautiskās tirdzniecības komitejas. Paldies, priekšsēdētāji! Ekonomisko grūtību apstākļos un nodokļu ierobežiem apstākļos mums vēl ar vienu ir jādomā, kā mēs varam veicināt ekonomisko izaugsmi nākotnē. Manā Inta komitejā, kur esmu referents, mēs atbalstījām šādas institīvas. Koordinācijas platforma Eiropas Savienības uzņēmējiem, lai tie varētu piedalīties pasaules izaugsmē un inovatīvu projekti, apmaiņas projektiem tika pieņemta gandrīz vienbalsīgi Inte komiteja. Tas uh, paver durvis jauniem maziem vidējiem uzņēmumiem, kas var piedalīties globālā izaugsmē, un otrkārt ir runa arī par projektu, kas paredz uh, izveidot biznesa aktivitātes uh, Āfri, Ziemeļāfrikā. Ziemeļa Mūsu komitejas locekļi skaidri saskatīja šī projekta plusus, un es tiešām ceru, ka uh, arī padomi saskatīšos plusus. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētāji! Ole Livingstone, ekonomikas un monetāro lietu komitejas pārstāvis. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribēju pateikt, eh, kāda ir eh, vēsts no ekonu komitejas. Uh, Proti Eiropas Savienībai ir nepieciešams pietiekami liels finansiālais segums, lai tā varētu veikt savus uh, uzdevumus. Mums ir uh, jāizveido arī uzraudzības iestāde, tā ir nepieciešams finansējums, lai tā varētu darboties saskaņā ar savām pilnvarām. Komisijas piedāvātie ietaupījumi ir neatbilstīgi darbs ar stresa testiem un ECB uzraudzība ir pierādījuši, ka mums ir jārīkojas daudz izšķirīgāk. Stresa testi jūlijā uh, tika uzlaboti un īstenībā banku lobby un nacionālās intereses tobrīd vēl spēlēja pirmo violi. Uh, Mums ir jārunā par labāku uzraudzību, bet mums ir jāsaprot, ka Eiropas bankas atrodas lielās grūtībās, bieži vien mēs to neapzināmies. Veicot nākamos stresa testus, ir jāparūpēs par pilnīgu šo pārbaužu neatkarību, un tam, protams, ir vajadzīgi resursi. Paldies, Bevreses kundze, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Mēs priecājamies, ka tiek atjaunoti budžeta provizoriskie dati tā, kā tie noteikti komisijas aplēsēs, it īpaši attiecībā uz nodarbinātības un sociālajiem jautājumiem. Komisija, nu, manuprāt, ļoti labi, ka pievērs uzmanību tieši šiem jautājumiem. Ja kopš šī gada 14. janvāra tas ir pirmais šāds budžets, kas, eh, nu, tagad palīdz arī arābu pavasaru valstīm. Šeit ir vajadzīgs rīkoties. Uh, rīkot informācijas kampaņas, veikt sociālos dialogus, palīdzēt darba tirgiem. Un tas ir dialogs, ko esam aizsākuši ar mūsu, partner, ar mūsu partneriem no vidusjūras dienvidu krasta. Un tas jāatbalsta ar Eiropas budžeta līdzekļiem. Diemžēl, protams, šis budžets nav pirmais krīzes laikā, kas piedzīvo samazinājumus. Un tāpēc mums vajadzētu to aizsargāt, jo gal galā mums jādomā par jauniešu nodarbinātību, jāizsano tie izmēģinājumi projekti, ko esam inicējuši šai jomā, eures programmas ietvaros un tā tālāk. Tie ir ārkārtīgi svarīgi un tiešām ceram, ka samierināšanās procesa laikā šie projekti šie tomēr tiks saglabāti un finansējums tiks nodrošināts. Paldies! Tālāk Jūta Hauga, lūdzu. Jā, meine Herren Prezident. Priekšsēdētāji kungi, komisāra kungs, dārgie kolēģi, nu nemēģināsim sev aizmālēt acis. 2012. gada budžets īstenībā mums uzliek tādus pašus uzdevumus kā iepriekšējie budžeti, un mēs atkal sastopamies ar nesaprotošu padomi īstenībā attiecībā uz klīmatu, um, pārtiks nekaitīgumu un veselības drošību. Viņi arī vēlas ietaupīt, un īstenībā četrām aģentūrām ir paredzēta paredzēts tikai 1 miljards eiro, tie ir tikai 0,67% no viskopīgā budžeta. Esam pateicīgi, ka budžeta komiteja bija saprotošāk un aizstāvēja mūsu budžeta tāmi vēlējos uh, arī uzslavēt Francesku Balzāni, mūsu referenti. Viņa ir strādājusi vienkārši izcili. Tāpat esam priecīgi par to, ka mēs esam varējuši um, finansēt septiņus pilotprojektus un trīs pasākumus, kas tika iniciēti tieši vidas komitejā. Tādu panākumu, tāds panākumu uh, līmenis uh, ir līdz šim nepieredzēts. Nu, un, protams, mums vajadzētu arī paust labās ziņas mūsu pilsoņiem. Paldies, un tagad Reinhards Butikofers no. Uh, ITRE komitejas paldies priekšsēdētāju kungs. ITRE mēs bijām pārliecināti, ka budžeta prioritātēm ir jāatspoguļo e ES 2020. gada stratēģijas stratēģiskie mērķi. Un esam priecīgi, ka mūsu mērķus atbalstīja budžeta komiteja. Mums bija trīs galvenās prioritātes. Pirmām kārtām e, izpētes pamatprogramma septiņi ir e, pilnībā jāīsteno lai varētu uzlabot konkurētspēju un nodarbinātību un, protams, arī, lai varētu cīnīties pret galvenajiem sabiedriskiem izaicinājumiem. Nedrīkst samazināt līdzekļus septītajai e, izpētes pamatprogrammai. Visi tā uzskata. Mēs saprotam, ka cīņa ar padomu būs smaga, it sevišķi runājot par ITER, bet mums tas ir jāņem vērā. Otrām kārtām pašreizējā situācijā ir jāatbalsta MVU un visas programmas, kas kas ir pierādījušas savu rīcības spēju efektivitāti, un mums ir jāņem vērā arī galvenās energopolitikas prioritātes. Tādēļ esam pateicīgi budžeta komitejai par to, ka šīs prioritātes tik ņemts vērā. Paldies! Un tagad IMKO komitejas vārdā Eduards Kožūšniks lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi! jebkurš runā par krīzi, un jā, krīze patiešām mūs ir skārusi, un dalību valstīm ir jāveic pamatīgi ietaupījumi. Vai mēs to pašu darīsim arī Eiropas Savienības līmenī? Es domāju, mēs nevaram pieļaut, ka budžets tiek palielināts par vairāk nekā 2%. 4,9% pieaugums, kas tiek piedāvāts, man liek domāt, uh, ka šie grozījumu autori dzīvo kaut kādā iedomātā pasaulītē. Es domāju, ka mums ir jāmaina savu filozofiju. Mēs nevaram tā vienkārši paaugstināt eh, izdevumus visās kategorijās. Mums ir jādomā, kādi ir šie projekti. Ir jāveic revīzija, ja projekti nav bijuši veiksmīgi, no tiem ir jāatsakās. Mums ir jādomā par iekšējā tirgus uzlabošanu, jo īstenībā tas atrodas mūsu izaugsmas pamatā. Uh, Paldies transporta un turismu komitejas vārdā Boļguslavs Liberāckis lūdzu. Paldies priekšsēdētāji komisāri ministra. Transeiropas tīkli īstenībā ir mūsu komitejas prioritāte. Un uh, kāds mēģina uh, piedāvāt šeit 10% samazinājumu. Īstenībā uh, Tas ir viens no lielākajiem samazinājumiem, kas tiek piedāvāts nākamā gada budžetā. Mūsu komiteja tā ir galvenā prioritāte. Dalība valstis apgalvo, ka Transeiropas tīkli ir arī to prioritāte, bet šķiet, ka komisija to tā neuzskata. Es īsti nesaprotu, ko ministra kungs mums vēlas pateikt. Viņš teica, ka maksājuma līmeni nevajadzētu nostatīt pretī prioritātēm. Tiem nevajadzētu būt konfliktējušiem lielumiem vai pretrunām. Levandovska kungs vēlas būt ļoti godīgs, un mēs to augstvērtējam. Paldies! Un tagad reģionālās attīstības komitejas vārdā uzstāsies Laslo Šurjāns lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, ministra kungs, dāmas un kungu deputāti. Reģionālās attīstības komitejā atzinīgi vērtēja budžeta komitejas lēmumu. Mēs lūdzam, lai pārējie kolēģi nemaina savu pozīciju. Mēs varam piekrist cits citam, tātad vienoties parlamentu iekšienē, bet mums ir jāstrīdas ar padomu. Ja mēs runājam par attīstības politikas un attīstības palīdzības um, maksājumu saistībām, ir vienkārši Eh, nepieļaujami samazināt ārvalstīm domāto palīdzību par 9 miljardiem eiro. Mēs te nemēģināsim eh, vest kaut kādas sarunas un tirgoties. Ir jārunā par prioritātēm. Pārdomēji ir eh, jāņem vērā arī komisijas pozīcija, un samierināšanās laikā mums ir jāatrod arī kompromisi. Protams, tam ir nepieciešama politiskā griba tieši no ministru puses, jo viņiem ir politisko lēmumu pieņemšanas kompetence. Paldies, un tagad lauksaimniecības komitejas vārdā uzstāsies Kapuls Santos kungs. Paldies, priekšsēdētāji, ministra kungs, komisāra kungs, kolēģi. Es vēlējos runāt par lauksaimniecību un tai atvēlēto finansējumu. Mums ir nepieciešama spēcīga lauksaimniecība, lai mēs varētu garantēt mūsu pilsoņiem piekļuvi eh, drošai, nekaitīgai pārtikai par normālām cenām. Tieši šo iemeslu dēļ vēlējos atkārtoti uzsvērt, ka 2012. gada budžetam, kas atvēlēts lauksaimniecībai, ir jābūt atbilstīgam un stabilam. Es gribēju atzinīgi vērtēt to, ka budžeta komiteja ņēma vērā mūsu priekšnoteikumus, un uh, es ceru, ka tie tiks pieņemti arī plenārsēdes laikā. Bet Mani joprojām šokē padomas lēmums attiecībā uz lauksaimniecības budžetu, un arī dalība valstis veids zināmu blokādi, piemēram, nepiedāvājot pārtiku uh, cilvēkiem, kas ir nonākuši sevišķi lielās grūtībās. Īstenībā finanšu krīzes dēļ miljoniem pilsoņu ir jācīnās ar milz grūtībām. Es arī augstu vērtēju komisijas uh, veiktos. Uh, veiktos centienus, lai atrisinātu kaut kādā veidā šo situāciju. Paldies, Raimērsas kundze no Zivsaimniecības komitejas. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, ministra kungs. Zivsaimniecības komitejā mēs atradām pietiekām labu kompromisu, kas varētu atļaut mums saglabāt pašreizējo finansējumu līmeni. Mums ir nepieciešamas finanšu iespējas, finanšu instrumenti, lai zivsaimniecību mēs varētu pārvaldīt pietiekami efektīvi. Uh, Eiropas Savienībai ir jāveic savi uzdevumi zivsainiecības sektorā. Ir vajadzīga arī dinamiska attīstība šajā lauciņā, un to var panākt arī īstenot vairākus pilotu projektus, jūru izpētes un teritoriālo ūdeņu pārvaldības jomā. Es lūgtu, lai balsojot eh, kolēģi atbalstītu šo budžeta pozīciju un pēc tam konsultācijās ar padomi varētu garantēt eh, pašreizējā finansējuma līmeņa saglabāšanu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies. Eh, kultūras un izglītības komitejas vārdā Mortens Lokergārds lūdzu. Sāk, Fomen. Lielas paldies. Es esmu koordinators kultūras komitejā un gribēju teikt, ka ļoti priecājos, ka mūsu prioritātes tiek ņemtas vērā. Es, respektīvi, būtu priecājies, ja tās tiktu ņemtas vērā, bet tās, diemžēl, netiek ņemtas vērā pilnībā. Komisārs teica, lūk, ir nepieciešams uh, taupīt līdzekļus un tāpat laikā investēt tajos sektoros, kas dod savu ieguldījumu 2020. gada stratēģijas sasniegšanai. Nu, un te taču pilnīgi noteikti būtu vieta arī mūža izglītības projektiem, kas ļautu tādā gadījumā radīt jaunas darba vietas, eh, arī atbalstu Erasmus programmai kas ir bijis ļoti veiksmīgi līdz šim. Sporta joma tāpat ir eh, joma, kas ļauj īstenot ļoti daudz idejas un eh, sporta programmas var veidoties par eh, tādām patiesām eh, labvēlīgām izaugsmas programmām. Un šajā gadījumā iznāk, ka jāņem līdzekļi no, no rezervēm. Paldies, nā, tālāk Liba komitejas pārstāve. Uh, Eh, Kellers kundze. Jā, protams, ka Libe komiteja priecājas, ka ir, tiek piedāvāt vairāk līdzekļu nekā komisijas piedāvātie iekšlietām un tieslietām. Šī joma ir mūsu pilsoņiem ārkārtīgi svarīga. Pamatbrīvības, viņa tiesība aizsardzība arī pārobežu situācijās un Eiropas pilsonības veidošana. Mēs, protams, tāpat laikā vēlamies arī ietaupīt līdzekļus un tāpēc domājam, ka pirms iesaistamies jaunās programmās vai pagarinām esošās, ir jāveic pamatīgi izvērtēšana attiecībā uz programmām skolām. Uh, un turklāt mums vajadzētu arī mācīties no kļūdām. Turklāt domājam, ka izdevumiem vajadzētu koncentrēties tajās jomās, kur Eiropas Savienība var piedāvāt papildu vērtību, bet nav nekādas jēgas veidot jaunas aģentūras vai piešķirt pašreizējām aģentūram jaunas uzdevumus, ja nevaram nodrošināt arī finansiālu atbalstu šāda veida uzdevumu veikšanai. Aģentūra taču nevar veikt uzdevumus, ja tai priekš tiem vienkārši nepietiek līdzekļu, un tas mums arī jāatceras tajos brīžos, kad veidojam jaunas programmas un jaunas aģentūras. Paldies, saka priekšādātājs Tadāks. Silvana Kohmērina. Viņa ir no lūgumrakstu komitejas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Lūguma rakstu komitejā mēs vēlamies, lai arī ombudam būtu pietiekams finansējums, jo um, ombuds ir īstenībā ļoti svarīgs amats. Tas ir cilvēks, kas palīdz uh, pilsoņiem un uh, tieši pateicoties viņam var nodrošināt uh, šādu tuvināšanos starp ES un uh, pilsoņiem. Mēs piedāvājam paaugstināt viņam paredzēto budžetu tikai par 0,47% darbiniekiem, un ombuds tāpat nepieprasa vairāk darbinieku savā biroja. Tomēr padoma pieprasa šo finansējumu samazināt. Un eh, paldies budžeta komitejai, ka tā atteicās no budžeta samazinājumam ombudam. Un es ceru, ka šodien mēs pieņemsim veiksmīgu budžetu, un tas, tā būs zīme, ka mēs uztveram savu sadarbību ar pilsoņiem nopietni. Paldies Kohmerīnas kundzei, un tagad politisko grupu runātāji. Pirmais Giovanni Lavija uz divām minūtēm, ETP grupa. Signor prezidente. Siņ... Priekšsādātāji, komisāra kungs, ministra kungs, godātie kolēģi. Gribēju teikt paldies mūsu kolēģiem referentiem Balzānī kundzei un Fernandeša kungam par lielisko paveikto darbu, tāpat paldies arī visiem kolēģiem, kas viņus atbalstīja šajā darbā. Arī komisijas darbs ir uzteicams, gatavojot budžeta projektu. redzam, ka parlaments pilnu, pilnībā neatbalsta horizontālo samazinājumu priekšlikumu saistību un maksājumu apropriācijās. Tos esam, eh, šo skaļus mēlamies atjaunot komisijas noteiktajās aplēsēs. 2012. gads ir sastais gads finanšu perspektīvas plānā, un to vajadzētu arī attiecīgi atspoguļot maksājuma apropriāciju jomā. Ļoti daudz programmas, ļoti daudz rīcību programmas noslēgsies tieši šajā gadā, un parlaments vēlas izrādīt atbildību Eiropas līmenī par šīm programmām. Tas, protams, cieši saistīts arī ar krīzes situāciju, ko šobrīd piedzīvojam Eiropā. Esam lūguši mobilizēt un izmantot elastības instrumentu divās sadaļās, divās kategorijās, un tas viss pamatojas uz ļoti pamatotiem argumentiem, bet īpaši ceturtajā kategorijā, kur redzējām, ka ir par daudz neparedzamu notikumu un tāpēc aicinam palielināt e, finansējumu šai jomai, jo tas nav salīdzināms ar tām rezervēm, kas pastāv šobrīd 2012. gada budžetā. 30,7 miljonu eiro ir jāizmanto, lai atjaunotu mūsu uh, ražošanas sektoru konkurētspēju. Tas ir ārkārtīgi svarīgs prioritāts, un parlaments uzskata, ka tie ir paši 2020 stratēģijas pamati. Krīzes laikā Eiropas budžetam jābūt tādam instrumentam, kas ļautu no jauna dot grūdienu ekonomikai, ļaut, ļautu dot tai pievienoto vērtību Eiropas mērogā. Un ceru, ka padomi ir gatavi sadarboties ar mums. Tāpat arī ceru, ka varēsim sagatavot realistisku, panākt realistisku līdzsvaru budžetam Eiropas Savienībā. Tālāk sociāls demokrāta grupas vārdā Ferma kungs. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, ministra kungs, kolēģi gribēja pateikties Balcānī kundzei, Fernandeša kungam un Bēgas kungam. Īsnībā viņi ir nākuši klajā ar labu priekšlikumu šajos grūtajos laikos. Uh, Bieži vien uh, pilsoņi vēlētāji ir dusmīgi par šo ES budžetu. Viņi uzskata, ka tas ir milzīgs sloks nodokļu maksātājiem. Bet pilsoņi pat nevar iedomāties, ka tikai 2% no kopīgajiem ieņēmumiem nonāk Eiropas Savienības budžetā. Un, protams, mums ir jārunā arī par dalībvalstu budžetu uzlabošanu. Ir, uh, arī daudz pārpalikumu, kas katru gadu nonāk atpakaļ dalību valstīs, bet Diemžēl visi uzskata, ka ieguvējs no samazinājumiem būs tikai Eiropas Savienības budžets, bet eh, tieši nabadzīgākajām valstīm ir jo grūtāk izkļūt no krīzes. Vairākas dalība valstis un polijas prezidentūra to priekšgalā aizstāv Eiropas Savienības spēlēmo lomu. Uh, un eh, šīs valsts ir apņemšās pašas ietaupīt līdzekļus. Mēs to atzinīgi vērtējam. Protams, mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, un mēs vēlamies lai uh, līdzekļi tiktu palielināti tikai trīs jomās. Uh, tā tad uh, mūža izglītības uh, jomā atbalsts Palestīnai un Ziemeļāfrikai struktūra fondiem, lai mēs patiešām varētu garantēt tādu papildus vērtību finanšu krīzes apstākļos. Tās ir mūsu prasības un esmu gandarīts, ka mēs esam vienisprāts Eiropas parlamentā. Un, protams, mēs vēlamies atbalstīt arī dalību valstis. Mums ir jāmeklē kopīgs risinājums, lai mēs vēl vairāk varētu spēcināt ES lomu un uzlabot tautsēmniecību. Paldies! Um, um, paldies tālāk Anna Jensen, lūdzu. No Alde grupas. Liels paldies! Iesākumā gribu teikt paldies abiem referentiem, Balzānijam un Fernandešu kungam un paldies par viņu sadarbību, ko viņi izrādīja strādāt pie šī dokumenta par budžetu. Mūsu grupā mēs pieņemam, ka, protams, ir vajadzīga papildus maksā, vajadzīgs papildus maksājuma apropriācijas. Ir ļoti daudz eh, izdevumu tieši pētniecības eh, jomā, izglītības jomā, ārpolitikas jomā. Uh, Un uh, eh, samazinājumi šajās jomās ir pieņemami. Atsevišķi samazinājumi, ko ierosina padomas, tomēr, manuprāt, ir ļoti dīvaini. Par to jau arī tika arī šeit runāts. Tika runāts par līdzekļu ietaupījumiem, piemēram, attiecībā uh, uz eh, jaunajām finanšu krīzes pārvaldības institūcijām. Nu kā tad te varam ietaupīt līdzekļus, jo tās ir jaunizveidotas iestādes, kurām taisnot otrādi vajadzētu tikt ar krīzes galā? Kāda ir jēga tam visam? Es ceru, ka mums izdosies tomēr īstenot debatas, dialogu ar padomi, kā rezultātā mums izdotos nu, atrisināt šīs reālās problēmas. Jo šeit jau nerunājam tikai par maksājumiem, bet par tādām debatēm par pašu būtību, par pamatu. Un ceru, ka padome saredzēs mūsu viedokli, saredzēs, cik reāls ir tās vajadzības, par kurām runājam. Ceru, ka dialogs būs atbilstīgs un paļaujos uz polijas prezidentūru, uz viņu labo gribu. Protams, uzdevums nav viegls, bet ceru, ka mums izdosies rast risinājumu tā, lai budžets būtu vērsts uz nākotni. Paldies tālāk, Lēžu Bokrošs no EKR grupas. Lielas paldies priekšsādātāji! Nu, la, īstais laiks ir, ir ļoti svarīgs. Mēs runājam par līderību. Eiropas līderi šobrīd mēģina atrisināt finanšu krīzes jautājumus Eiropā. Viņi izmanto starpvaldību metodi. Un eh, tādējādi veido šīs risina Eiropas lietas. Bet vai kāds pievērš tajā laikā šīm debatēm šeit, parlamentā? Budžeta projekts ir tāds, kas, kam būtu jāņem vērā visas reālās politikas problēmas. Pirmām kārtām Eiropas parlaments šķiet nav mācījies no pagājušā gada, gada trialogu kļūdām, neskatoties Uz brīdinājumiem atkal tiek izdarīti centieni palielināt maksājumu apreoperācijas par gandrīz 5%. Vai tad parlaments atkal vēlas piedzīvot pazemojošu sakāvu šajos trialogos, tā kā tas notika pagājušā gada decembrī? Otrām krātām uzstāt uz 4% palielinājumu saistībās un 5% palielinājumu maksājumos ir, ir, tā ir ideja, kas ir pretēji jebkurai sabiedrības domai un izraisīs naidīgumu lielākajā daļā dalību valstīs un da, īpaši dažās. Manuprāt, tas ir vienkārši pārgalvīga. Nodot nodokļu maksātāju vēlmi neievērošana. Mums ir jāsamazina izdevumi, un donoru valstīm tāpat savukārt iznāk ir, iznāk ir jādod arvien vairāk līdzekļu, lai glābtu nabadzīgās. Nodokļu maksātājiem e, liek tagad ietaupīt nezinu kādus miljonus eiro, lai glābtu Eiropu un bankas un tam līdzīgi. EKR er atbalsta investīcijas nākotnē, bet budžeta jautājumos tomēr vajadzētu samazinājumus citās jomās tādā gadījumā. Katrā gadījumā tur, kur ir iespējams, um, nošķirt prioritātes. Parlaments, piemēram, vainoja padomu par samazinājumu eh, dažādos, eh, dažādās budžeta līnijās, bet EKR gluži otrādi pierosina vēl lielākus samazinājumus. Vienīgais pozitīvais, ko redzam, ir Fernandeša ziņojums. To jāslavē jo viņš tiešām paredz samazinājumus, piemēram, arī tulkošanas, mutiskās rakstiskās tulkošanas jomās, ār kopējos izdevumos un tam līdzīgi. EKR visus šos grozījumus atbalsta un labprāt vēlētos šādus ietaupījumus arī īstenot. Paldies, saka priekšsādātājs, tālāk Helga Tripela no Zaļo grupas. Priekšsēdētāja, komisāra kungs, dāmas un kungi, kā zaļā budžeta jomā darbojušās politiķe, es gribēju pateikt, ka ir jārunā par dabas resursu ilgspējīgu izmantošanu un, protams, budžetā tam arī ir jāparedz sava vieta. Mums ir ļoti atbildīgi jārīkojas un īstenībā tā ir viena no mācībām, ko esam guvuši no krīzes. Un es ceru, ka visas trīs institūcijas strādās pie šī mērķa un attiecīgi uzlabos savas politiskās vadlīnijas. Mēs, protams, zinām, zinām, cik sarežģīta situācija ir dalību valstīs, jo mēs jau katrs nākam no kādas dalību valsts. Mēs te neesam kaut kādi citplanētieši Briselē vai Strasbūrā, kas īstenībā neko nesaprot, kas notiek. Mēs kā pro-eiropieši esam pārliecināti, ka ir konkrētas vadlīnijas, pateicoties kurām mēs varētu ietaupīt gan budžetu, gan aizstāvēt savus ekonomiskās un strateģiskās intereses, kā arī parūpēties par drošu nākotni mūsiem pilsoņiem. Tie tieši tādēļ mums Eiropas 2020. gada stratēģija ir jāuztver ļoti nopietni un jāinvestē Mm, konkrētās darbības jomās, proti tādā tautsaimniecībā, kas radītu maz emisiju, energoefektivitātē, izpētē, jaunu darba vietu radīšanā. Mums jāpadomā par tādu ekonomisko politiku, kas radītu jaunas darba vietas. Nu, tā ir atkarīgs arī iekšējā tirgus un mūsu konkurētspējas liktenis. Tieši tādēļ mums kopīgi ir jācīnās par savām interesēm un tam ir. Um, jābūt eh, finansētam no tāda budžeta, kas ir atbilstīgs un labi izsvērts. Mums vienmēr ir jārunā par papildus vērtību un eh, jāveicina dalību valstu attīstību. Tātad no vienas puses mums ir jābūt eh, taupīgiem, no otras puses ir jāinvestē labās jomās, tādās jomās, kas būs darboties spējīgs arī nākotnē. Kā mēs varam ietaupīt? Mums vajadzētu labāk runāt par. Uh, 1,3 miljārdiem eiro, ko joprojām neesam atraduši, bet nevajadzētu e, investēt tādos kodola uh, Eh, sintēzes projektos, kā piemēram ITER, jo tas jau ir vecmodīgs, eh, raugoties no mūsdienu viedokļa. Mēs varam ietaupīt, un mēs teicām, ka mēs vēlamies eh, ietaupīt 20 miljonus eiro arī tulkošanas un rakstiskās tulkošanas jomā. Mēs varam arī ietaupīt savus ceļojumu izmaksas. Nevajag, piemēram, dodoties kaut kur uz tuvām valstīm, lidot biznesa klasē. Mēs noteikti varam lidot ekonomiskajā klasē. Paldies! Un tagad Miguel Mihēls Portašs no apvienoto kreiso grupas. Paldies, priekšstādātāji. Pirmā problēma ar šo 2012. gada budžetu ir saistīta ar būtisko faktu, ka par to lēma 2006. gadā. Pirms krīzes, kur piedzīvojam 2008. un 2009. gadā, pirms uh, valsts parāda krīzes, uh, Un e, priekšlikums, kuru apspriežam šodien, neatrisina krīzi un, ne, un arī neataino to krīzi, ar kur saskarsimies 2012. gadā. Šis ir e, ļoti ierobežots e, budžets, ja jūs raugāties uz tām, ne, tām vajadzībām, kas mums ir, un valdības uzskata gluži otrādi. Otrā problēma ar šo budžetu projektu ir tā, ka tas ir ķīlnieks mm, dažādām politiskajām apņemšanās, piemēram, tas attiec uz izglītību, tas atbalsta lielas ekonomiskas grupas uzņēmumus daudz vairāk nekā MVU, tas vairāk resursu piešķir starptautiskajām farmaceitiskajām kompānijām nekā reālajiem pētījumiem medicīnas jomā. Mēs atbalstām referentu, taču lūdzu saprotiet, mēs nevaram atbalstīt šo budžetu. Priekšsēdētāji kungs, da, daži vārdi par šī parlamenta budžetu. Pirmo reizi tiek veikti centieni samazināt izdevumus, un tieši tāpēc es nesaprotu, kāpēc mēs esam atstājuši novārtā e, tos izdevums, kas skar deputātus pašus. 21 miljons eiro sam, būtu samazinājums tūkošanai, rakstiskai, mutiskai. Tas nozīmē, ka mēs apdraudēsim daudzvalodību un izvērsīsim bezdarbu. Bet te varētu padomāt par eh, to, kā tiek, eh, kā, kāda ir izdevuma birojiem. Daudz cilvēki iestājas par taupības pasākumiem. Daudzās valstīs tiek samazināt par 20-30% algu apjomu un pensiju apjomu. Tas noved pie sociālā netaisnīguma un milzīgām atšķirībām. Kā mēs varam iestāties par savu principu, par savu neierakstīto, nerakstīto vērtību, ka mūsu vērtības ir svētas? jautājums, kā mēs varam atainot šīs vērtības mūsu pilsoņu priekšā, kā mēs varam skatīties mūsu pilsoņiem acīs. Kā mēs vispār varam viņus uzrunāt? Parlaments turpina runāt par to, ka tā paša algas ir pilnīgi svēts. Tas ir pilnīgi neatbildīgi un sociāli nejūtīgi. Trijās, pēc trijām stundām mēs balsosim uh, saskaņā ar savu sirdsapziņu. Mana sirdsapziņu nav uh, uzņēmies, uh, uzņēmies mans naudas maks uh, Andrēsam kundzi. Priekšsēdētāji kungs, daudzām dalībvalstīm ir jāpieņem taupības pasākumu. Eiropas komisija nāca klajā ar 4,9% pa palielinājumu 2012. gadam. Protams, to nevarēja pieņemt padomu, taču 2% pieaugums tomēr tika pieņemts. Manā skatījumā tas ir nepieņemami. Tagad padomu pieprasa par 5,2% pa, paaugstinājumu, pazeminājumu, bet uh, mums taču jādomā par to, kā mēs varam izvilkt Eiropas Savienību no krīzes. Apstājieties, padomājiet, kā mēs reāli varam izmantot to naudu, ko mēs jau esam investējuši, lai varētu izpildīt Lisabonas Uh, izpildīt mūsu Lisabonas uh, mērķus. Padomājiet, kā piemēram ir ar 22 miljoniem eiro, ko izmaksāja Galileo, miljārdiem eiro, ko izmaksāja Galileo, un tiek finansēta piemēram šī te, uh, šī te apmeklētāja māja Eiropas parlamentā. Bet nāciet pie prāta. Paldies, Hartonga kungs, lūdzu. Pie politiskām grupām nepiedaroši. Priekšsēdētāja kungs atkal piedzīvoja dežavu, atkal parlaments vēlas iz, pamakstināt izdevumus un atkal neviens nav gatavs ietaupīt parlaments vienmēr pat grib pieprasīt dažajām izdevumu kategorijām uh, vairāk naudas nekā komisija, piemēram, 3 miljoni uh, Kipras Turkijam uh, eh, un tad vēl ļoti daudz uh, naudas tādiem pilnīgi neiedzīgiem projektiem kā klimata pārmaiņas un tā tālāk. 7 miljoni eiro papildus tādām valstīm kā Irāna, Irāka un citām un vēl 100 miljoni papildus papildus Palestīnai. Nu, e, parlaments e, ir vienkārši rīkojies apkaunojoši, un jūs pieprasat vairāk naudas šādiem projektiem un vispār neinteresēties par pilsoņiem, kas e, cieši tik grūtus laikus. Uh, Un e, ir tikai viens cerības tēriņš, šī cerības tēriņš gudrā un viedā padoma, un Nīderlanda šādu pieeju atbalsta. Paldies, un tagad eh, uzstāsies runātāji individuālā kārtā. Pirmais garīgas palēdokungs, divas minūtes. Priekšstādātāja kungs, paldies. Kolēģi, komisāra kungs, padomas pārstāvi. Es gribu pateikties referentiem Balzānī kundzei, Fernandes kungam. Viņi ir sagatavojuši budžetu projektu, kur tiek pasnāks liels, panāks liels konsens uh, īsā laikā par spīd daudziem konfliktiem un dažādiem politisko grupu interesēm. Šī iemesla dēļ mēs uzskatām, ka šis budžets apvieno nepieciešamos taupības pasākums ar nepieciešamo finansējumu mūsu apropriācijām. Mēs esam redzējuši godīgu sadalījumu starp dažādām izdevuma kategorijām, un mūsu vēlmes tika ņemtas vērā, jo īpaši saistībā ar septīto pamatprogrammu par to bija grūti vienoties ar padomu. Runājot par finansējumu ITER, tas būs problemātiski nākotnē. Ņemot vērā budžeta projektu, mēs nevaram pieņemt uh, lielās izmaiņas, uh, ko ierosina padomu 2012. gada budžetā saistībā ar šo jomu. Mēs to skatīsim vēl samierināšanās procedūrā. Taču padomē būtu jāņem vērā tas, uh, ka komisija nāks klajā ar eh, grozošo vēstuli līdz šī gada beigām, un tās galvenais uh, uzmanības objekts būs šīs kredīta izmaiņas, un, un šī, šis 2% pieaugums neatbilst prasībām, kas nepieciešams ieguldījumiem pētniecības un attīstības projektos. Uh, Tāpēc es domāju, ka šim budžetam ir jāatjauno līdzsvars, un te pašā laikā ir daudz uh, upuri jau nesti, samazinātas algas un arī samazināta izdev, ceļošanas izdevuma. Pateicos Fernandes kungam. Paldies, Garīga kungs. Tagad gribētu dot vārdu uz pusotru minūti Volgan kungam. Uh, uh, Paldies, priekšstādātāji. Es gribētu arī pateikties referentiem, jo īpaši augstu vērtēju to pieeju, kas ir uh, novadus pie palielinājuma par 0,8%. Es īpaši augstu vērtēju iesaldējumu izdevumos un 5% samazinājumu, ietaupījums uz tūkošanas, rakstiskās, mutiskās tūkošanas rēķina. Protams, eh, sociāldemokrātu grupai patiktu, ka tas būtu mazliet tālākajoši, tāpēc mēs ierosinājām eh, grozījumus visos eh, izdevumos, tā skaitā arī komandējuma naudai un arī samazinot izdevumus par lidojumiem biznesa klase Un mēs varētu arī salīdzināt mūsu budžetu ar, piemēram, budžetu dalību valstīs un ASV kongresu. Mēs arī ierosinām caurskatāmu ēku politiku, lai parlaments tiešām apzinātos priekšlikums par jauniem ēku būvniecības projektiem. Un vēl es gribētu iet vēl tālāk un aicināt iesaldēt visas uh, papildu uh, izdevumus, uh, tāds kā komandai nauda, piemēram. Mēs tā varētu īstenot vēl lielākus ietaupījumus. Mēs esam spēruši labu pirmo soli. Uh, mēs esam īstenojuši ietaupījumus, taču mēs tā, tā laikā, tāpat laikā varam arī īstenot labu darbību parlamentā. Paldies! Turpin priekšstādātais tagad vārds Alvāro kungam pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, ministra kungs. Es uzskatu, ka Fernandeša kungs ir Eh, panācis tādu labu virzīšanos uz priekšu pēdējo gadu laikā, un sadarbība ar viņu norisinās patiešām ļoti konstruktīvā garā. To pašu var teikt par prezidēju un ģenerālu sekretariātu. Īstenībā mūsu pilsoņiem ir jāsavelk ciešāk jostas, un mēs esam parūpējušies par naudas efektīvāku izmantošanu un tajā pašā laikā ietaupījumiem. Uh, Domāju, tās ir labas ziņas tādos laikos, kad visas dalība valstis runā par izkļūšanu no krīzes, un mēs īstenībā varam lepoties ar to, ka esam parādījuši labu piemēru. Mēs esam samazinājuši um, uh, līdzekļus par 74 miljoniem, un um, protams, mēs varam ietaupīt vēl vairāk. Šeit pastāv liels potenciāls. Nu, mums nevajag tagad par katru cenu nopirkt ēku par 30 miljoniem un pēc tam to izremontēt. Mēs īstenībā līdzekļus varam izmantot daudz efektīvāk. Un tāpat es uzskatu, ka mums ir iespējams ietaupīt vēl vairāk, uzlabojot savu administrāciju un arī tad, ja budžeta komiteja nesaņemtu tikai tādas eh, budžeta pozīcijas, kur tur ietaupīt piedāvā mūsu ģenerālsekretārs. Nē, mums budžeta komiteja ir jāpiedāvā vispārīgs pārskats, tad tai eh, arī būtu labāk saprotams, kurās jomās ir iespējams ietaupīt. Un īstenībā mēs varētu ietaupīt piecreiz vairāk naudas, ja mēs visu laiku tiktos Briselē un nebraukātu katru mēnesi uz Strasbūru. Paldies Alvāro kungam! Un tagad. Elis kungs, jūs ieradāties patiešām tieši īstajā brīdī laikā. Jums jādrunā tagad, lūdzu. Thank you very much. Uh, Paldies priekšsādātā, saka Elis kungs. Vēlos celties kājās, lai atbalstītu manas grupas nostāju, kas tika pausta šorīt, respektīvi mēģināt ietaupīt Eh, un tāpat laikā arī rast iespējas adekvāti tērēt līdzekļus 12. gada budžeta ietvaros. Līdzinājās diskusijas saka, ka lūk jāpievērš Eiropas Savienības prioritāšu pildīšanai bet domāju, ka, ja jau ņemam vērā kontekstu kopējām plašajām diskusijām, kas norisinās šobrīd un arī citur šeit kontinentā par to, kā risināt valstu parādu problēmas, tad jāsaka, mēs šobrīd šajā procedūrā par 2012. gadu budžetu nesam pietiekami pievērsušies tam, kur, radī, kur rast ietaupījums budžetā, tā, lai varētu rast līdzekļus nākotnes programmām, konkurētspēja, novatorismam un citām jomām, par kurām kā viensprāts varam vienoties, vai, vajadzīgs atbalsts. Mēs, eh, mums jādomā par to, kur rakstīt gandrīz divus miljārdus eiro tajos gadījumos, kur nav pietiekami e, līdzekļi paredzēti šobrīd. Un te mums ar padomu vajadzēs kopīgi strādāt, lai pievērstos šīm budžeta līnijām, lai rastu kā, lai konstatētu, ka līdzekļi tiek tērēt adekvāti un piemēroti. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk uz pusotru minūti drošu, došu vārdu Alfonsī kundzei, lūdzu. Alfonsī kungam paldies. Mūsu grupa atturēsies balsojot par šo līgumu, un tas ir tāds pretrunu rezultāts. Un no vienas puses mēs redzam, ka komisija ir bijusi ļoti iespītīga, gandrīz vai nevēloties ņemt vērā realitāti. Atcerēsimies, ka ir taču bijušas dažāda veida vajadzības, eh, ir bijusi Japānā kodola kodol eh, katastrofa, daudz cits valsts ir tur palīdzējušas nav notikušas nekādas pārmaiņas budžetā. Un mēs tāpat laikā, neskatoties uz visu šo katastrofu, joprojām atbalstam tādu milzu projektu kā ITER. Mēs esam arī pret visiem šiem milzīgiem samazinājumiem, ko paredz padome. Savukārt savā budžeta projektā 2012. gads ir e, šīs kontraktu periodu pats noslēgums, tātad līdz e, finanšu periodu noslē, noslēgums. Un šādā veidā ietaupot līdzekļus padomu gal galā nožņauks projekts, kuriem tagad vajadzētu noslēgties un, un veiksmīgi noslēgties. Atsākot sarunas, mums jāatminas, ka Eiropas Savienības budžetā nekad nav bijis deficīti. Nav tāda lietas kā Eiropas Eiropas parādu, un tas nozīmē, ka Eiropas budžets rada papildus pievienoto vērtību. Šādā veidā samazinot līdzekļus, mēs nevarēsim izkļūt no finanšu krīzes, gluži otrā tā tikai pasliktināsies. Paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk Klūtas kungs uz vienu minūti. Eh, danke. Priekšsādātāji. Jau vairāku gadu garumā mūsu budžets ir bijis eh, vienāds. Uh, bet īstenībā Eiropas Savienība ir paplašinājusies un mums ir nepieciešams daudz vairāk naudas un ir radītas arī jaunas institūcijas. Lai tās varētu darboties labi, tām ir nepieciešama arī līdzekļi. Uh, Ņemot vērā banku un finanšu krīzi, protams, Eiropas Savienības dalību valstīm krājas aizvien grūtāk. Tādēļ mums ir nepieciešama jauna konjunktūras programma, lai beidzot izkļūt no šīs situācijas. Ir e, daudzi eksperti, kas pat runā par maršala plānu nepieciešamību Eiropas Savienībai. Mums ir nepieciešama tāda programma, kas veicinātu izaugsmu un piedāvātu jaunas perspektīvas mūsu darba ņēmējiem, it īpaši jauniešiem ko dara padome šajā situācijā? Komisijas priekšlikumu, kas tāpat ir nepietiekams, tā vēlas vēl vairāk apšņikāt, tātad eh, samazināt šos līdzekļus vēl smagāk. Mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai mēs varētu cīnīties pret šīm padomas piedāvātajām uh, līdzekļu samazināšanas uh, iespējām. Paldies! Uz vienu minūtu, Morgantīkungs! Grācija prezidente, honorevoli kolēģi. Paldies priekšsādātāji, godātie kolēģi. Krīzes laikā Eiropai nepieciešams rast patiesas atbildes uz problēmām un piedāvāt pievienoto vērtību. Nedrīkstam taču samazināt līdzekļus, piemēram, MVU septītās pamatprogrammas ietvaros. Frontex tāpat Arī šeit padomu izdarījusi kļūdu, tā piešķīras Frontex aģentūrai vairāk pilnvaru, bet resursus nevēlas piešķirt. Uh, Tāpat arī viss šis jautājums par robežu čēršošanu un imigrāt, ar imigrāciju saistītie jautājumi. Šeit parlaments izrādīs lielu atbildību un saprot, ka ir vajadzīgs arī līdzekļi. Eh, sam, mēs parlaments vēlamies samazināt eh, izdevumu ceļojumus. Mēs, piemēram, domājam, ka Strasbūrs eh, izņemšana kā mītnes vieta būtu lielākais līdzekļu samazināšanas avots. Gal galā beidzot šis jautājums būtu jāatrisina. Paldies Morgantī kungam, saka priekšādātājs tālāk. Bertmanis kundze. Jā, dankeschön, Herr Prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Dargie kolēģi un kolēģis. Eiropas parlaments eh, strādājot pie 2012. gada budžeta teica, ka mums ir jāparūpējas par 2020. gada eh, stratēģijas mērķu sasniegšanu. 2012. gada budžets ir rūkošs budžets, bet īstenībā mums ir jāfinansē arī eh, Horvātijas iestāšanās un 18 jauno deputātu pievienošanās mūsu rindām. Uh, Mēs te runājam par 1,9% paaugstinājumu salīdzinājumā ar 2011. gada budžetu. Īstenībā pēdējo 15 gadu laikā tas ir zemākais budžeta pieaugums. Mums vienmēr ir bijis um, jāfinansē jauni uzdevumi, un mēs vēlējāmies tos finansēt, uh, būtiski nepaukstinot budžetu. Ir jāfinansē arī jaunās, trīs jaunās Eiropas Finanšu tirgu aģentūras. Un mums, protams, ir jāpiedāvā jauns perspektīvas saviem pilsoņiem, ir vairāk jāinvestē izglītībā, domājot par mūsu jauniešu likteni. Un es vēlējos pateikties Balcānī kundzei, Fernandešam un Bēgiem. Paldies! Lielas paldies, saka priekšādātājs. Tālāk uz divām minūtēm došu vārdu Lamasūra kungam. Paldies, priekšādātāji! Gribēju teikt paldies mūsu referentiem par viņu ļoti kvalitatīvu paveikto darbu un pāris piezīmju. Eh, nu, pāris kolēģi aizmirst, ka šobrīd nu pat finanšu ministri ai pārmeta Eiropai, ka tā tērē pārāk daudz un pārāk lēnu. Un tajā pašā laikā, cik nežēlīgi ironija, eh, padomu cenšas rast risinājumus pārliecīgiem valstu parādiem, pie kā novedusi šāda veida attieksme. Nu, pirmā mācība, kas jāgūst no krīzes, parlaments cenšas rast risinājumus. Uh, Mēs eh, padoms priekšā, protams, varam teikt, ka apzināmies, cik ļoti lieli ir ierobežojumi eh, dalību valstu budžetos. Un mēs vēlamies tāpēc nonākt pie straujas vienošanos. Mēs ņemam vērā četrus punktus šeit. Pirmām kārtām nepieciešams ņemt vērā parlamenta iniciatīvas, prioritātes, kā to norādīja referenti, ir tīpaši attiecībā uz konkurētspēju un uh, ārējo rīcību pasaulē. Uh, Otrām kārtām ir nepieciešama saskaņotība starp vēl lēmumiem, ko pieņem Eiropa padome un budžetu. Budžeta ministriem arī ir šobrīd ļoti dīvaina loma, piemēram, attiecībā uz imigrācijas politiku un dažādu veidu finanšu uzraudzības jautājumiem. Trešām kārtām - tiesiskums mums ir jābūt arī taisnīgiem pret tām valstīm, kurām ir vajadzīga Eiropas eh, palīdzība, lai viņi varētu atgūties eh, pēc uh, Eh, ilgiem grūtību gadiem. Šīs valsts šobrīd kļūst, krīt par netiešiem upuriem citu dalību valstu netīrai sirdsapziņai. Un ceturtām kārtām ir eh, jādomā arī flagmaņa iniciatīvas 2020, jā, par flagmaņa iniciatīvām 2020. gada stratēģiju. Jo šobrīd mums ir nepieciešams atgriezties pie izaugsmas, tā būtu labākā garantija parādu atmaksai. Uh, Mēs šobrīd pārmetam tirgiem un bankām, ka tās nav attiecīgi rīkojušās, bet nedrīkstam būt arī akla tajā brīdī, kad skatāmies paši uz sevi. Mums jābūt ir tālredzīgākiem savā darbībā. Paldies, saka priekšādātājs Lamas Urkungam. Tālāk došu vārdu uz vienu minūti Hercogas kundzei. Lūdzu. Paldies, priekšādātāji. vēlētos teikt paldies Bazānī kundzei Tāpat arī paldies Butikoferkungam. Trīs komentāri. Nu, varbūt, ka mums nav līdzekļu, bet ir vajadzīgs vairāk Eiropas, un tāpēc mums ir vajadzīgs spēcīgāks vienotais tirgus, vairāk solidaritātes, vairāk reģionālās palīdzības un atbalsta, vairāk izaugsmas. Otrām kārtām, Eiropas Savienības budžets nav viss tikai izdevumi, tas ir investīcijas, investīcijas nākotnē, tā, lai dalību valstu tautsēmniecība varētu attīstīties. Un tieši tādā veidā varam panākt saprātīgu, ilgspējīgu izaugsmi. Tā rezultātā radīsies arī papildus nodarbinātība Eiropas Savienībā, un tādā veidā cīnāmies pret nabadzību. Eizops, Eiropas parlamentam jāpieturas pie savām prioritātēm pie šiem principiem arī samierināšanās laikā. Mēs negrasamies šeit kaulēties e, un nonākt pie darījuma, kas apdraudētu 2020. gada stratēģiju un kopējos mērķus. Paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk uz pusotru minūti došu vārdu Haglund kungam. Lūdzu. Priekšsēdētāji, pirmām kārtām vēlējos pateikties visiem referentiem, kas ir padarījuši labu darbu. Mēs mēģinājām uh, dot kaut kādu grūdienu šīm sarunām, kas bija ļoti sarežģītas. Bet dalība valstis nepiedāvā budžeta palielinājumus. Tādēļ mums ir jāatrod kaut kāds kopsaucējs. 2012. gada budžets. Uh, tika uh, gatavots, mēs ļoti daudz pie tā strādājam. Es esmu atbildīgs no, par, to, to, uh, par tā veidošanu no liberāļu grupas, un Mēs šodien uh, atturēsimies balsojumā. Bet, protams, uh, vajadzētu uzsvērt arī plusus. 2020. gada stratēģija ir jāfinansē, un tādēļ ir jāparedz vairāk um, izdevumu izglītības, pētniecības jomā, inovāciju jomā, bet īstenībā pašreizējā ekonomiskā situācija mums neļauj uh, tā neierobežot paaugstināt budžetu. Uh, Mums ir jāsaprot, eh, kur ir iespējams ietaupīt, ir jāsaprot, eh, no kādiem izdevumiem galīgi nevaram atteikties, un ir jābūt tādām konstruktīvākām diskusijām par iespējamiem ietaupījumiem, un tagad ir jāturpina sarunas. Paldies! Paldies Haglunda kungam, un tagad uz vienu munīti, minūti Derks Jans Epings lūdzu. Paldies priekšsēdētāji kungs. Tad, kad mēs eh, runājam par pilsoņiem un par to, ka viņiem ir ciešāk jāsašņorē jostas, viņi prasa, ko tad mēs darām. Mēs runājam par taupīgumu politiku, bet mēs piedāvājam budžetu palielināt par 1,6 miljārdiem eiro. Un e, tad, kad mēs runājam par Eiropas parlamenta budžeta ietaupījumiem, e, nu īsnībā tas būtu proeiropisks solis, ja mēs kaut ko darītu. Kā EKR deputāts es uzskatu, ka mēs varam ietaupīt vēl vairāk, un ar Džofriju Van Ordenu mēs kopīgi sagatavojām e, dokumentu zinātnieku komitejā, ka varētu samazināt parlamenta izdevums par 25% mēs eh, saprotam, ka beidzot ir eh, jāpieliek punkts eh, šai milzīgai tērēšanai. Mēs varam domāt, ka ir jāpārskata valodu režīms un varētu ierobežot dokumentu tulkošanu visās valodās. Un, protams, šī Eiropas vēstures māja ir prestižs projekts, bet tas īstenībā tiek, tā, tās atvēršana tiek plānota aplēst nepatlamajā brīdī, un mēs negribam, lai pilsoņi būtu pret mums naidīgi noskaņot. Paldies, un tagad zinu minūtes Fanhēkis kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jā, tagad eh, visu Eiropas Savienību skar uh, smaga krīze, bet mēs esam pieņēmuši vienkārši apkaunojuši budžetu. Tas ir apkaunojuši tādēļ, ka mēs nedomājam par tādiem nopietniem ietaupījumiem. Mēs taču varētu atteikties no pilnīgi nevajadzīgām Eiropas aģentūrām un iestādēm iestādēm. Nu, reģionu komiteja, Eiropas sociālo un ekonomisko lietu komiteja, kāds ir labums no šīm iestādēm, bet īstenībā tās mūsu nodokļu maksātājiem katru gadu izmaksā 200 miljonus eiro. Un tad vēl Eiro Parlo TV, kas izmaksā 9 miljonus, un tad mēs vēl maksājam turku okupantiem Kiprā 3 miljonus eiro gadā. Nu, pilnīgs muļķības, bet šeit vēl neminu pilnīgi visu, kur mēs izdodam naudu. Un vajadzētu vajadzētu padomāt arī par deputātu algām. Ja jūs šo kritiku uzskatāt par liekulīgu, tad tagad balsojot par uh, budžeta ietaupījumiem balsosim par, un tad mēs nebūsim liekulīgi, un tādā veidā mēs varēsim skatīties acīs pilsoņiem, teikt, ka mēs arī paši mēģinām ietaupīt, nevis tikai pieprasam to no viņiem. Paldies! Paldies, Van Hekes kungs! Uz divām minūtēm Marīnēs kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Mēs te nerunājam par 2012. Uh, gada budžetu, tā pašā brīdī, kad uh, Briselē padome um, apspriež nacionālos budžetus. Es domāju, nav prātīgi balsot, paradoksāli balsot par šo budžetu, kad mēs runājam ar, par budžetu schēmēm. Mēs runājam par krīzi un par darba vietām, par investēšanas nepieciešamību. 2012. gada es budžets neveido darba vietas. Tas ir apmēram par 95% investīciju, ieguldījumu budžets. Mēs runājam par to, ka nepieciešams izveidot Eiropas infrastruktūru, transportu, enerģētiku. Eiropas budžets ir uz to vērts un Eiropas Savienība ir visspēcīgākā ekonomika pasaulē. Mums būtu vienkārši jāīsteno vienotais tirgus. Mēs esam izvirzījuši mērķus 2020. gada stratēģija, jaunatne, darba vietas. Uh, Un Eiropas Savienības budžetam ir jāņem vērā šie mērķi. Te pašā laikā ir tāds dalībās, kas sniedz vairāk, ieg lielāk ieguldījumu nekā citas. Taču algoritmam būtu jābūt tādam pašam. Taču es neesmu tagad redzējis nekādu pētījumu, kas norādītu, cik vērtīgs būtu ES budžets un cik daudz naudas reāli paliek dalībvalstīs un cik tiek aizsūtīts uz ES budžetu. Es gribētu to zināt un cik lielā mērā ietekmē ES budžets eh, darba spēka pārvietošanās. Varbūt būtu vērts izveidot šādu pētījumu. Kolēģi, nav pareizi, ka viens Eiropas Savienības reģions ietekmē visus Eiropas Savienības reģionus. Un, neņem, un uh, mūsu nākotne at, taču ir atkarīga no Eiropas Savienības nākotnes. Aizmirsīsim populismu un lūdzu balsosim par budžetu tādu, kāds tas tiek piedāvāts tagad. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Tagad Gopķērī kungs uz vienu minūtu, lūdzu. Ceturtā kategorija ir struktūrāli par maz finansēta, ņemot vērā Eiropas Savienības stratēģijas. Un tas ir novedis pie sāpīgām izvēlēm, lai īstenotu mūsu prioritātes, jo īpaši piešķirot resursus Palestīnai. Protams, ka tas ir nepieciešams, ņemot vērā ASV kongresa lēmumu. Un uh, pats samazinājumi kopējās zivsaimniecības politikas budžetā arī ir vērst uz noteiktiem mērķiem. Uh, Tie ir sāpīgi samazinājumi, taču mums jāsaprot, ka par spīti mūsu misijas veiksmēji Eiropas Savienība ir tikai viens no aktieriem uz šīs skatuves, kura loma patiesībā nebūtu nav galvenā. Nu, Padome nav par 51. Uh, izdevuma apakš uh, kategoriju tāpēc samazinājums tur tomēr ir paredzēts. Tas nav parlaments, kas iestājās par šo, par šo uh, samazinājumu. Tā bija padoma, un tai nebūtu jābrīnās par to. Paldies, Glotērī kungs, turpina priekšstādātājs. Neredzu Čvireskas kundzi. Varbūt es varētu dot vārdu Griljē kundzei. Nu jau otro gadu mēs detālojam muļķus piedaloties šai spēlē. Un komisija piedāvā budžetu, kas uh, uh, neņem vērā ne Lisabonas līguma prasības, nedz arī uh, nepieciešamības, kas rodas tagad krīzes apstākļos. Un, uh, pie, un uh, lēmumi tiek pieņemti visnotaļ neobjektīvi. Mūsu mērķis ir virzīt budžetu saistībā ar 2020. gada stratēģiju, virzīt to uh, valsts ieguldījumiem, izpētēji, attīstībai. Un mūsu referenta Balzānī kundze arī ir atainojusi to savā priekšlikumā, paldies viņai par to. Taču budžet, budžets uh, saņem pārāk maz līdzekļu, ņemot vērā piemēram, ekonomiskos apsvērums. Un mums būtu īstais brīdis uh, ņemt vērā trūcīgos cilvēkus. Uh, un var tikai paust nožēlu par to, ka tiek samazināta pārtikas uh, eh, subsīdija programma starpvaldību sadarbības eh, pieeja ir eh, izstrādājusi nožēlojamu. Nožēlojumu budžetu un eh, Merkeles kundze un Sarkozī kungs tikai tērē miljardus bez kādas jēgas ar visām savām sanāksmēm. Paldies, Grilje kundze. Man izstrēlē kungs, vienu minūti. Priekšsēdētāji, paldies. Šorīt es vēlējos runāt tikai par vienu tematu, un eh, tas ir saistīts ar elastības instrumentu 2012. gadam. Tātad eh, elastības instrumentam ir divi mērķi. Pirmām kārtām eh, kaimiņa attiecība politika, un otrām kārtām izpēta un attīstība. Un īsnībā mēs šeit runājam par milzīgu papildus vērtību, bet daudz runāja arī par budžeta samazinājumu. Es eh, pats eh, varēju redzēt, kas notiek Tunisijā. Tur bija pirmās demokrātiskās vēlēšanas, un, protams, mums ir jāpalīdz arābu pavasara pirmajiem iedīgļiem, lai tie patiešām varētu zelt un plaukt. Un, eh, protams, jārunā arī par septīto izpētes pamatu programmu, kas īsnībā ir mūsu konkurētspējas panākumu ķīla. Uh, Mums ir jāsaprot, ka budžetam ir jābūt pietiekamam, lai varētu finansēt eh, daudz vairāk nekā tikai šīs divas prioritātes, un mēs lūksim padomu patiešām mūs atbalstīt šajos centienos. Paldies! Paldies, Van Nistelroj kungs! Uz vienu minūti ir Žirjevskas kundze, uz vienu minūti lūdzu. Satunies Gardijā Zabala Rubjāla kundze. Paldies priekšsēdētāji. Krīzes apstākļos Eiropas budžetā mums tomēr ir jāsniedz atbalsts valstīm, kas nonākušas krīzē. Mums tas ir jāuzsver kā instruments, kas nodrošina investīciju augstu līmeni valsts pakalpojumos ar šo budžetu mēs paredzam uh, pamat līdzekļus kohēzijas politikai vai kopējai lauksaimniecības politikai. Te ir paredzēti īpaši pasākumi uh, ražotājiem, kas saskars ar tādām problēmām kā ekolī uh, baktērijas. Mūsu grupa vēlas uzsvērt to, ka ir nepieciešams stiprināt Eiropas finansējumu ilgspējīgai un saprātīgai izaugsmē. Ir mūža izglītības programmas, kas arī ir svarīgas. Mums ir jāsniedz līdzekļu mazajiem vidiem uzņēmumiem. To atbalsta arī šis ziņojums. Šis budžets arī paredz sniegt atbalstu Palestīnai un uh, kaimiņu attiecību politikai Arābu pavasara gaismā. Es gribētu aicināt padomi Uh, sniegt uh, ieguldījumu ambiciozākā Eiropā. Paldies, turpina priekšsādātājs. Iečeģevskas kundze nākošā runātā, ja viņi ir šai telpā, lūdzu, jums vārds uz pusotru minūti. Šanovņi paņstvo. Priekšsēdētāji, kungs, dāmas un kungi. Tāpat kā pagājuši gadu sarežģītas budžeta diskusijas mūs gaida saistībā ar 2012. gada budžetu. Es gribētu uzsvērt vairākus Eiropas parlamenta nostājas aspektus. Es uzskatu, ka šie aspekti ir svarīgi un ataino loģisku secību tam, ko parlaments ir darījis iepriekšējos gados. Gribētu īpašu uzmanību pievērst mūža izglītības programmai jaunatne kustībā programmai un visam septītās pamatu programmas ciklam. Es gribētu aicināt padomi labvēlīgi raudzīties uz tiem grozījumiem un uh, būt labvēlīgiem pret parlamenta ierosinājumiem. Šie ierosinājumi uh, ir virzīti uz iespēju veidošanu jauniem cilvēkiem, inovāciju, jo īpaši saistībā ar darba vietu veidošanu jaunatnē. Jaunatnē ir ļoti grūti iestāties darba tirgu, ja tiem nav attiecīgu prasmju. Eiropas budžets un Eiropas politikas nekad nebūtu, pie, nebūs pietiekošas. Taču, ja mēs balsosim par palielinājumu, tad mēs pavisam skaidri norādīsim to virzību, kurā mēs vēlētos, lai dodas Eiropas Savienība, tātad darba vieta un izaugsmas virziens. Es arī augstu vērtēju komisijas un parlamenta nostāju saistībā ar palielinājumiem kohēzijas politikas jomā. Es arī atbalstu šo politiku un ceru, ka arī padomu atbalstīs, jo šādu maksājumu nākošgad būs nepieciešama. Paldies, turpin priekšstādātājs. Un līdz ar to pārējiem pie brīvā mikrofona procedūras. Uz vienu minūti dodu vārdu abatu kungam. Oui, merci, le, Paldies, priekšstādātāji smagas krīzes eh, apstākļos mums ir līdzsvarots budžets, kas arī nosaka prioritātes. Jūs zināt, ka Eiropā mums ir nepieciešama konkurētspēja, apusēji godīgi nostāja eh, tirzniecības eh, jomā arī ar tešām valstīm un enerģētikas politika un Eiropa, kas runā vienā balsī, vienbalsīgi. Kā jau minēja mani kolēģi, šis budžets ir vērsts uz 2020. gada stratēģijas īstenošanu un arī uz jaunatnes atbalstīšanu. Jaunatnē klājas visgrūtāk šais apstākļos par 5% palielinot mūža izglītības programmas finansējumu. Mēs šādi sniedzam savu ieguldījumu. Un te ir arī runa par eh, programmām jaunatne kustībā, piemēram, un Erasmus programmu. ir nepieciešams reāls budžets ar paša resursiem, kā piemēram ir paredzēts šai transakcijas nodokļa ietvaros. Un šim budžetam ir jāatbalsta Eiropas pilsoņi un jākonsolidē Eiropas ražotāji. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Paldies, abatkungs. Un tagad Balcītis kungs lūdzu. Čugerimas pirmininkē. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, situācija Eiropā šodien ļoti sarežģīta. Mūsu, mūsu centieni rast uh, konsensu apspriežot 2012. gada budžetu ir arī milzīgi. Gribu pateikties manai kolēģijai Frančiskai Balzāni un citiem, kas piedalījās šī priekšlikuma sagatavošanā. Ja mēs ceram, ka tiks mm, šodien Briselē pieņems lēmums, taču neatkarīgi no šī lēmuma tās būs jāfinansē, un tāpēc 2012. gada budžets var būt vēsturiski svarīgs. Tas var ļaut Eiropai stabilizēt tās situāciju. Lai panāk šo mērķi, kolēģi jau par to ir runājuši, mums nebūtu jāsamazina ieguldījums pētījumos, inovācijas. Mums ir arī jāpārskat kopēja lauksaimniecības politika, lai nākotnē visas dalībvalsts saņemtu godīgus vienādus maksājumus. Te ir arī jautājums par darba vietām. Mūsu galvenais mērķis ir, protams, efektīvāk resursu izmantošana. Tam būtu jābūt mūsu uzmanības centrā. Paldies! Paldies, Balčitis kungs! Matēras kundze lūdzu. Dente. Var... Paldies, priekšādātāji! Pirmām kārtām gribēju teikt paldies referentiem, Balcānīkundzei un Fernandeškungam par lielisku sagatavoto ziņojumu 2012. gadam. Domāju, tas ir veiksmīgs solis parlamentam, neskatoties uz visām tām grūtībām, ar ko sastopamies. Uh, cenšoties palielinājumu saglabāt minimālā apmērā, ņemot vērā pašreizējos krīzes pasākumus un tās izraisīt tās taupības pasākumus. Pirmo reizi vēsturiski 2012. gadā esam pievērsušies tieši prioritātēm, kas ir jaunieši, MVU, pētniecība un novatorisms. Kā referente no sieviešu tiesību komitejas esmu ļoti apmierināta, jo finansējums, kas saistīts ar Dafne programmu, piemēram, um, kur tiek paredzēti pasākumi, lai apkarotu vardarbību pret sievietēm, uh, ir nu, ierosināti. Uh, nu, komisijas sākotnējā orģinālajā apmē, uh, apmērā, tā kā tas paredzēts bija viņu sagatavotajā budžeta projektā. Un par to gribu teikt lielu paldies. Paldies, saka priekšsādātājs, paldies. Tālāk Vandālena kungs. Voorzitter, ik zal. Priekšsēdētāji, es neatbalstu budžeta palielinājumu. Eiropas parlamenta vairākums grib eh, paaugstināt saistības gandrīz par 4% un maksājums par 5%. Un tas ir ļoti spēcīgās pretrunās ar to, kas tagad notiek visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Tur cilvēki par katru cenu vēlas ietaupīt, eh, un tad mēs tur runājam pat par tādu interešu konfliktu. Parlaments aizver acis realitātes priekšā un tikai grib vairāk, vairāk, vairāk. Nu jā, tikai viens no priekšlikumiem ir labi domāts. Budžeta komiteja pieņēma priekšlikumu par 15% no ceļojuma izmaksām iesaldēt, un ģenerāls sekretārs teica, ka mums ir nepieciešams vairāk līdzekļu ēkām, un es domāju, ka 15% ir realizējams mērķis, bet priekšsēdētāji uh, katru gadu lemjot par budžetu, mēs rīkojamies pārāk standartizēt. Paldies! Paldies. Paldies, saka priekšsādātājs. Nākamais runātājs. Paldies, saka Ferērs kungs. Šajā budžetā skaidri un gaiši atkal redzam, kādas tad ir tās Eiropas solidaritātes dimensijas šobrīd. Tikai 1,8% no IKP no eh, šajās 27 dalību valstīs. Te runājam par 8 miljardiem mazāk nekā sākotnēji tika paredzēts daudzgadu finanšu plānā kas tika pieņemts 2008. gadā. Būtisks samazinājums maksās, maksājuma apropriācijās 2012. gadam, nemaz nemeklējot ceļu rast kādu sociālu iekļautību. Tāpat laikā runājot arī par visiem šiem nodokļiem un SVF prasībām pret dalību valstīm, atkal jau redzam, ka Eiropas ceļas un nav nekādas solidaritātes. Ja mēs apskatāmies uz reālo situāciju un tiem mērķiem, ko Eiropas Savienība ir noteikusi, tad redzam, ka budžets faktiski tuvinās tam, kas paredzēts banku pārkapitalizēšanai. Mēs runājam par militāru, par militāru un gandrīz agresīvu attieksmi pret ārējo pasauli un nevis par kohēziju, par nodarbinātību. Un te gribētu paust tādus brīdinošus vārdus attiecībā uz samazinājumiem budžetā. 20 miljonu eiro jūs sakat par jūs vēlties samazināt tūkojumu izmaksas gan rakstiskā, gan musiskā veidā. Tas ir uzbrukums multilingualismam, daudzvalodībai. Un domāju, ka tas var arī apdraudēt šīs institūcijas korektu funkcionēšanu. Paldies, Ferērs kungam. Tālāk Rubikungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka komisija ir uh, labi izvēlējusies galvenās prioritātes, bet mums ir jādodas uz priekšu, mums ir jāparūpējas par jauniem ienākumiem, par jaunām darba vietām, un Eiropas budžets īstenībā ir uh, labi izvēlēts, lai varētu šīs struktūras finansēt. Parlamentā, protams, ir iespējams ietaupīt, un kolēģi varētu kalpot par piemēru arī paši ietaupot. Domāju, ka mums ir uh, arī jānosprauž skaidri priekšnosacījumi. Līdz 2014. gadam mēs varam veikt restruktūrizācijas, kas palīdzētu beidzot kaut kādā veidā kontrolēt šo uh, parādu krīzi. Finanšu transakciju nodoklis noteikti varētu būt tāds nozīmīgs ar tauts kopīgajā stabilitātes mehānismā. Uh, eiro obligācijas arī varētu būt eh, konkrēti garantīja tam, ka tās tiks atmaksātas. Paldies! Gracias. Paldies, saka priekšsādātājs Rubik kungam. Un tagad Rubika kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Iepazīstoties ar to dokumentu, ko mēs apspriežam, viņš manī nerada iespaidu, ka tas ir krīzes laika budžets tur ir viss pa vecam dalīts vienam drusku vairāk vienam mazāk bet no budžeta netiek skaidrs ko galu galā krīzes laikā mēs ar šī budžeta izpildi gribam atrisināt. tas attiecās gan uz kopējo lauksaimniecības politiku gan uz zinātni gan uz kohēziju gan arī uz tādu jomu kā kontrole. E, kontroles orgāni šeit mums parlamentā bieži ziņo par simtiem miljardiem miljardiem simtiem miljardiem eiro kas tiek nelietderīgi iz, e, izsaimniekoti un tāpat laikā kontroles orgāniem budžetā ir pieprasīts mazāks finansējums. es to nevaru izskaidrot saviem vēlētājiem latvijā. Paldies, Rubika kungam, saka priekšsādātājs. Tālāk Dardēna kungs, lūdzu. Nav ieslēgts mikrofons runātā. Gribu pateikties kolēģiem. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Jā, labi. Gribu pateikties tātad visvairāk tieši Balzānī kundzei referentei. Viņas darbs ļāva Um, pārsniegt uh, komisijas ierosinātās uh, skaitļus, un līdz ar to Eiropai svarīgās programmas būs uh, lielāka finansējuma. Te es runāju par struktūra fondiem un arī par mūža izglītību un pētījumu programmām. Šīs programmas ir ļoti svarīgas, lai īstenot 2020. gada stratēģiju. Jā, šīs krīzes periodā mums ir jārāda uh, pilsoņiem, ka visi e, piedalās e, budžeta veidošanā, labvēlīgā veidošanā, taču tas nenozīmē samazinājumu. Parlamentārieši, protams, varētu mazināt savus piemaksas. Es gaidu to dienu, kad mūsu budžetu uh, finansēsim no pašu līdzekļiem. Bez tā uh, Eh, dažiem eh, dalībvalsts vadītājiem vēl ar vienu Eiropas Savienības budžeta tēriņu būs pārāk liela. Paldies, Tertēn kungs! Silvestris kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Esmu gandarīts redzēt to, ka budžeta komiteja ir eh, lēmusi palielināt otrās kategorijas finansējumu lauksaimniecību un vide. Un samazinājums par 16% eh, neļauj īstenot eh, tos eh, mērķus, kas, izsnieg, kas izvirzīt likumdošanas pakotnē 2013. gadam. Mēs pieprasījām palielinājumu par 200 miljonu eiro, kas būtu atbalsts uh, Um, augļu un dārzeņu audzētājiem iespējamu problēmu gadījumā atcerēsimies, kā, ar kādām tie saskarās pagājušajā gadā. Un es ceru, ka šis budžet, budžets tiks atbalstīts. Es arī iestājos par trūcīgajiem, par to tiem paredzētām programmām. Padomē tiek paredzētas, uh, tika spries par juridisko pamatu, un te ir arī jādomā par migrācijas programmu. Īpaši problēma migrā, migranti ir Itālijā tās geogrāfiskā izvietojuma dēļ. Paldies, Silvestris kungs, turpin priekšstādātājs tagad. Komisijas vārdā komisārs Levandovs kungs lūdzu. You, Paldies, priekšstādātāji. Uzklausot viedokļu apmaiņu šeit parlamentā, man ir pilnīgi skaidrs, ka nostājas ir atšķirīgas, tāpēc mums tās ir jāsamierina. Un novembrī mēs dosimies uz samierināšanās komiteju. Man ir tād pat, tāds pats iespējas kā Hartam kungam, deja vu iespējas, jo mēs vēl ar vienu turpinām cīnīties, kā uz to pareizi norādīja Ferma kungs. Mums ir tie paši aizspriedumi, tie paši stereotipi, kas vēl ar vienu nav pareizi. Viens no tiem ir tāds, eh, ka visi samazina izdevumus. Uh, un nekas nenāk par labu. Tā pat nav. Es esmu norādījis statistiku par to, ka 2007. gada nacionālajie budžeti ar ļoti nelieliem izņēmumiem patiesībā tika palielināti tagad 2012. gadā. Un tas ir par spīti šiem taupījuma centieniem. Taču patiesībā budžets tāpat apvieno ierobežojums un juridiskās apņemšanās. Mēs vēl ar vienu te runājam par lauksaimniecību, par tās pakāpeniskā atbalsta samazināšanu. Mums ir jāapzinās eh, pētījumu programmu nepieciešamība un mūsu apņemšanās arābu pasaules priekšā. Un mums ir jāizteic par loģisku budžetu. Mēs ļoti labi zinām, ka finanšu pers perspektīvas beigās šie maksājumi tiek pārnesti. Un mums vēl ar vien par 18,8 miljardiem mazāk līdzekļu, kas nāk no dalībvalstīm uz Briseli. Daži, daudzi runātāji uzdeva par šo, uh, eh, norādīja uz to. Ir negodīgi uh, uzskatīt, ka šis uh, Eiropas budžets, kas ir tikai 2% no visu Eiropas dalībās kopējā budžeta, ir vainīgs pie krīzes. Uh, Ja mēs iestājamies, ka ar eh, kopējo finansējumu valstīm, kas saskars ar vislielākajām problēmām, tā skaitā Grieķiju, tad mums ir jādomā arī par to, kāds ir finansējums no šo valstu puses. Struktūra fondi ar šo mm, pavairošanas efektu var būt būtiski svarīgi problēmas risināšanai, nevis problēmas sakne. Lielas paldies! Mm. Paldies, komisāra kungs, turpina priekšsēdētājs. Un padomas vārdā Dominika kungs lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Godātie deputāti, klausījos jūsos ar lielu interesi. Šeit parlamentā un dzirdēju visu, ko teicāt par parlamentu prioritātēm un savu pieeju Eiropas Savienības budžetam 2012. gadam. Nu, godīgi sakot, man jāsaka, ka debašu noslēgumā jūtos uzmundrināts. Mēs, es, protams, saprotam, ka nav vairs eh, situācija tāda, kā tā vienmēr ir bijusi. Nē, uh, Pagātnē vienmēr budžeta procedūra ir bijusi līdzīga katrai visām iepriekšējām. Tas viss ir bijušas vienāds. Padome nāk lajā ar saviem viedokļiem, parlaments tos palielina, skaitļus palielina, padome saka, nē, nē, nē, beigās piekrīt, bet to vairs nevaram darīt tāpat kā iepriekš, nē. Krīze mūs visus ir atmodinājusi. Un, nu, mums beidzot ir jāskatās uz Eiropas Savienības budžetu no cita leņķa. Komisāram taisnība Budžetam ir jāpieaug, tas arī pieaug, tas nav tāds rūkošs budžets, bet mēs šeit runājam par to, cik lielā mērā tas palielinās. Cik lielā mērā ir pieļaujams pieaugums, cik tas ir pieņemams visiem. Mēs nedrīkstam šeit iestrēgt un ar šajā vecajā idiomā, šajā paradigmā, kur tikai vairāk un vairāk. Nē, mums jādomā par to, kas Eiropas Savienībai ir vajadzīgs šobrīd. Kas ir tas, kas ir ārkārtīgi nepieciešams dalībvalstīm. Protams, arī dalībvalstīs katru gadu budžets ir tāds, kāds tas ir, viņiem ir ierobežoti resursi un jāizvēlas kaut kāda veida prioritātes, kura kurās tad attiecīgi līdzekļi tiek ieguldīti. Un arī mums līdz ar to ir jādefinē, tāpat kā viņiem, cik daudz līdzekļu ir vajadzīgi, lai šīs politikas turpinātu darboties. Un jāsaka, nenoliedzam, šobrīd mēs pat nezinām, kas notiks tālāk. Mums nav ne mazākā priekšstata par to, kas varētu notikt pēc pāris mēnešiem. Un te jāsaka, mani uztrauc parlamenta nostāja eh, tērēt eh, visas rezerves, mobilizēt elastības instrumentu un tālāk. Bet ko darīsim, ja kaut kas notiks vēlāk gada laikā? Mums nebūs nekādu rezerves līdzekļu nekādu ietaupījumu, ko izmantot notas brīdī. Es domāju, ka tā nav nekāda parauga prakse šāda rīkoties katru gadu, atkal no jauna apšaubīt daudzgadu finanšu plānu. Tāpēc jau mēs neizveidojam šo daudzgadu finanšu plānu. Toreiz, kad to pieņēmām, tas bija maksimālais izdevuma līmenis. Toreiz visi ļoti nopietni šo procesu uztvēra tika runāts par apropriācijām, sadalot tās saskaņā ar skaidriem kritērijiem. Mēs nevaram šīs sarunas atsākt katru gadu no jauna, meklēt kaut kādus jaunus skaidrus atkal. Nē, tā mēs apdraudēsim visu šo kopējo daudzgadu finanšu plānu būtību. Tātad mums ir vajadzīgs tāds Eiropas Savienības budžets, kas vērsts uz nākotni, neskaidros uh, Uh, laikos, neskai, ar neparedzamiem nosacījumiem. Tas pats attiec arī uz Eiropas iestādēm. Nedrīkstam šeit veidot šīs garās, sarežģītās debatas par iestādēm. Iestādes saka, lūk, tās kalpā iedzīvotājiem, bet iedzīvotājiem nav nekādas nojausmas par to, kas tajās tiek teikts, ko tās dara. Iestādēm ir vajadzīga uzticēšanās, tam jāspēj parādīt, ka tās var paveikt savu darbu un var arī vienoties par kaut kādām lietām noteiktos laika posmos. Un vēl viena lieta, ko nedrīkstam aizmirst. Šobrīd krīze, ko, krīzes laikā, ko piedzīvojam, norisinās diskusijas arī Eiropadomē. Un tur tiek runāts par Eiropas pārliecīgajiem parādiem. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienība iepriekš ir tērējusi pārāk daudz, dalībvalsts ir tērējuši pārāk liels līdzekļus un iekritušas parādos. Tas savukārt parāda vienu lietu. Respektīvi, ka nedrīkstam visus līdzekļus tērēt neatkarīgi no tā, kādiem līdzekļiem te domāt, labiem vai sliktiem. Nē, ja vēlamies tērēt kaut kādus līdzekļus, tad jāpārliecinās, ka šie līdzekļi patiešām arī noved pie risinājuma. Tāda ir situācija šobrīd. Un tāda ir tā problēma, ar ko sastopamies. Mums ir jāapsēžas un skaidri un gaiši jāapstāsta, kādas ir prioritātes. Padomi jau neapšauba prioritātes, ko noteikusi Eiropas Savienība. Nē, mēs vienkārši sakām, lūk, ir nepieciešams apspriest to, kā šos ierobežotos līdzekļus izmantot liederīgi pamatīgi. Un vēl viena lieta nos, noslēgumā. Mēs nereti runājam par to, cik ļoti vēlamies palīdzēt konkrētām dalību valstīm piešķirtām papildus līdzekļus, lai to tautsemniecību atkal varētu darboties un tā tālāk, bet neaizmirsīsim, ka tie līdzekļi, ko mēs viņām piešķiram, nāk pirmām kārtām no viņu pašu budžeta. Visi šie ieņēmumi taču nāk no dalību valstīm, un tad viņi mums atsūta līdzekļus, lai mēs viņiem atkal tos sūtītu atpakaļ. Tā jau ir tā problēma. Manā valstī, piemēram, uh, katrs miljards, kas tiek tērēts Eiropas Savienības budžetam, nozīmē, ka tie ir līdzekļi, kas nevar tikt tērēti nacionālā līmenī līdzfinansējumam. Un tāpēc mums jāspēj rast līdzsvars. Mums ir jāizlem kādus resursus paturēsim nacionālā budžetā līdzfinansējuma vajadzībām un kādus līdzekļus nosūtīsim Eiropas Savienībai, lai palīdzētu valstīm, kas nonākuši grūtībās. Paldies, saka priekšsēdētājs Dominika kungam. Tālāk uz divām minūtēm došu referentē Balcānī kundzei vārdu. Lūdzu. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu pateikties visiem kolēģiem, Gribu pateikties arī komisāram Levandovska kungam, tāpat arī ministram Dominika kungam. Debats ir ārkārtīgi interesants. Un domāju, ka ir viens ārkārtīgi svarīgs punkts, kas izriet no visām šīm debatiem, respektīvi, ka budžetam ir jābūt kompaktam, saliedētam. Nu, tas ir kaut kas tāds, ko šķiet mēs vēl nepieminējam. Šeit parlamentā uh, Mēs eh, nebūtu neprasam vienkārši vairāk un vairāk, nē, mēs pieprasam arī samazinājumus, sāpīgs samazinājums, piemēram, ceturtajā kategorijā. Te tiešām trūks līdzekļu, un parlaments ir uzņēmis atbildību saviem pleciem. Te ir paredzēts 90 miljonu samazinājums. Un tas ir priekšlikums, ko esam sagatavojuši cenšoties samazināt līdzekļu tērēšanu. Tas nav nebūtu nācis viegli. Mēs šeit Nerunājam par parlamenta eh, prioritāšu finansēšanu. Nē, tas ir Eiropas Savienības prioritāts, jo Eiropas Savienības 2020. gada stratēģija jau nav tikai parlamenta stratēģija, tā ir Eiropas Savienības stratēģija. Un tieši tāpēc mēs šobrīd pieprasām izmantot elastības instrumentu 240 miljonu apmērā. Mēs runājam par 150 uh, eh, miljardu budžetu. Uh, tā kā, kas attiecas uz finanšu plānu, kas tika pieņemts 2006. gadā, tas bija pirms 2008. gadā aizsākušās krīzes, pirms 2020. gada stratēģija un pirms stājās spēkā Lisabonas līgums. Šeit runājam par elastības instrumentu izmantošanu 240 miljonu apmērā tā, lai varētu finansēt šīs Eiropas Savienības prioritātes, ko skaidri un gaiši esam arī noteikuši. Tas ir instruments, ko varam izmantot pret krīzi, un tāpēc es ceru, ka mūsu kopējā vīzija, par ko runāja arī Dominika kungs, gūs panākums, un ceru, ka galu galā samierināšanās procesa rezultātā mēs skaidri un gaiši rezultāts varēsim arī definēt. Ir jau viegli runāt par prioritātēm, ja nevēlamies eh, tāpat laikā tās finansēt un spērt šo svarīgo soli, prioritāti pārvēršot par reālu darbību, par taustāmiem rezultātiem, par realitāti. 2020. gads nebūtu nav vairs tālu, un mēs nevaram šeit gaidīt uz kaut kādu jaunu finanšu plānu, lai sāktu finansēt šo stratēģiju. Pilsoņi skatās uz mums, tirgi skatās uz mums, un tāpēc cerēsim, ka samierināšanās procesā mums izdosies rast risinājumu, kas ļauj šo kompakto uztver tālāk arī īstenot. Un ceru, ka no, dar, darīsim to arī gan savlaicīgi. Eh, eh, paldies, tālāk došu vārdu divām minūtēm Fernandešu kungam. Paldies, priekšādātāji! Arī es vēlējos pateikties komisāru kungam un padomas pārstāvim tāpat. Gribēju īpašu paldies teikt arī visiem ēnu referentiem kas ļāva mums sagatavot šo ziņojumu. Gribu turklāt uzsvērt, ka priekšlikums bija iespējams tikai e, pateicoties tam, ka e, parlamenta prezidijas veica būtiskas sarunas, centās samazināt līdzekļus, un tāpēc pateicos prezidiju darbiniekiem par šo sadarbību, sadarbību, kuras rezultātā mums izdevās vienoties par 74 miljonu samazinājumu Eiropas parlamenta budžetā. Pāris komentāru, ko gribu izteikt attiecībā uz šīm debatēm. Pirmām kārtām ietaupījumu par mutisko un rakstisko tulkošanu. Šī, šie ietaupījumi nekādā veidā nedrīkst apdar, apdraudēt daudzvalodības principu. Daudzvalodība eh, mēs uzskatām par kaut ko svētu, par ļoti svarīgu principu, kas attiec uz šiem ietaupījumiem rakstiskās mutiskās tulkošanas jomā būs eh, zinām samazinājumi, kas ļaus pie tā nonākt. Un te runājam par tādiem ietaupījumiem, kas attieksies, piemēram, uz nedēļas pagarināšanu. Tā būs ne tikai no otrdienas līdz ceturtdienai, bet no pirmdienas līdz piekdienai. Piemēram, par to esam cīnījušies jau no pašiem sākumiem. Un daudz valodības princips apdraudēts, net, apdraudēts netiks. Vēlamies turklāt arī uzsvērt, ka 5% samazinājums tiks noteikts visām ceļojumu izmaksām un izdevumiem. Esam pauduši aicinājumu nākt klajā eh, prezidijam ar priekšlikumu līdz 31. martam par 15% rezerves izveidošanu transporta izdevumiem. Kas attiec uz vispārīgiem izdevumiem, tad tas ir jautājums, kas ir e, parlamentu prezidija rokās, un te nevaram runāt par samierināšanos, nē. Esam runājuši ar prezidiju, un esam nonākuši pie vienošanās, ka šie izdevumi, ceļojuma izdevumi tiks iesaldēto pašreizējā apmērā. Un ceram, ka to mums izdosies arī panākt pateicoties ieguldījumiem no visiem deputātiem, mums ir izdevies nonākt pie būtiskiem ietaupojumiem, kas tāpat laikā neapdraud mūsu mērķus, respektīvi likumdošanas darba izcilu izpeldi, izpildi. Eiropas parlaments ir izveidojis taupīgu budžetu, kas tāpat laikā ir pietiekams, lai Eiropas projektus turpinātu pildīt. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk uz divām minūtēm došu vārdu referentam Bēgas kungam. Prezident. Priekšsēdētāji. Sākumā vēlējos paust cerības, ka mēs ņemsim vērā to labo apņemšanos, ko šodien eh, mums apliecināja eh, Polijas prezidentūra, un 2012. gada budžeta jautājumu atrisināsim šī gada novembrī. Gribēju pateikt, ka budžeta konference, kas notika pagājuši nedēļ, kur piedalījās parlaments, dalībvalstu parlamenti un padome, nozīmēja to, ka mēs esam gatavi viens otrā ieklausīties, nākt solīti pretī, lai atrastu pēc iespējas labāku risinājumu. Bet, eh, godātais Dominika kungs, es gribēju jums teikt eh, godīgi, ka jums arī ir jārunā skaidru valodu. Mēs Eiropas parlamentā esam tieši ievēlēti deputāti, un mums īstenībā nevajadzētu kaut ko atgādināt padome, un padome nevajadzētu atgādināt mums, kāda ir mūsu atbildība. Īstenībā mēs esam daudz atbildīgāki par padomi. Un, ja padome saskaņā ar 120. pāntu eh, vienā garā naktī mobilizē 60 miljārdus eiro, kur tad ir šī finanšu plāna augšējā robeža? Un tas ir arī eh, pa, daudz vairāk nekā mūsu pašresursi. Tātad jūs bieži vien arī paši pārkāpjat ir kāds robežs. Nu tad sāciet skatīties pašu sevi, esiet paškritiski arī tie instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, piemēram, elastības instruments vai arī vairāk gadu finanšu plāna pārskatīšana, Tas viss ir saskaņā ar iestāžu nolīgumu, un tātad tas ir tikai atbilstīgi un saskaņā ar līgumiem. Tādēļ es ceru, ka padoma arī ņems vērā savus saistības un ka mēs runāsim par saistībām un maksājumiem tā, kā tas ir noteikts līgumā. Es gribēju pateikt, ka mēs neiedzīvojamies parādos Eiropas parlamentā. Tālāk Eiropas budžets pēdējo desmit gadu laikā ir pieaudzis par 37%, bet valstu budžeti par 62%. Un tagad beidzot vajadzētu pārtraukt eh, kultivēt šos mītus. Mums ir jāsaprot, ka mums ir jāizmanto integrācija un mums ir jākonsultē budžets. Un ja tas izdosies, ļoti jauki. Paldies! E- Paldies, saka priekšādātājs. Lokigārdas kundze vēlas vēl izteikties. Viņa grib kaut ko precizēt, ja ne tā? Lokigārda kungs, es atvainojos, ka man jāvēršas atkal pie jums, šoreiz angliski, jo es nu pat sapratis, ka tas, ko es teicu pirms pāris minūtēm par kultūras komitejas viedokli, tika nepareizi iztulkots. Jūs droši vien viens otrs pat piepat salāt uzacis un eh, domājat, ka es sūdzos par šiem skaitļiem. Nē, bet Dāniski teica faktiski to, ka esmu ļoti apmierināts ar to, kas ticis panākts. Un to gribēju, lai tas protokolā tiktu atzīmēts. Man ārkārtīgi uztrauc šāda veida pārpratuma rašanās tad, kad es runāju savā valodā. Nu, tātad to gribēju protokolā atzīmēt. Señor Lokegar, Paldies, Lokegārda kungam, saka priekšsādātājs, mēs ņemsim vērā jūs izteikums, arī jūsu sūdzību, un tik, attiecīgie mēri tiks arī pieņemti. Bet ne jebkurā gadījumā, lūk, jūs esat precizējis savu viedokli, un tas attiecīgi tiks atspoguļots